Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, sāksim mūsu sēdi. Un es domāju, ka šī pēcpusdiena būs ļoti interesanti. Gribētu jūs visus šeit sveikt. Un varētu būt, ka vēl kāds ieradīsies, daži kolēģi vēl kavējas. Jo Daudzi vēl ir uh, tagad kaut kur droši vien devušies, lai norganizētu savu atgriešanos mājās. Tā kā mēs zinām, ka ir uh, sācies vulkāna izvirdums Īslandē, un tas ir uh, ļoti ietekmējis lidojumus Eiropā, un tas, protams, arī ir ietekmējis mūsu dzīvi. Bet gribētu jūs visus šeit sirsnīgi sveikt, un galvenokārt gribētu sveikt mūsu galvenos runātājus Stefānija Grifis Džonsa, kura ir eh, profesore Kolumbijas Universitātē Ņujorkā. Gribētu viņas iesnīgi šeit sveikt. Mums šeit ir daudz ekspertu, kuri ir eh, specializējušies par globālo kapitālu, par kapitāla plūsmu pārvaldību Latīņa Amerikā, Āfrikā. Un tieši konkrēti skata arī finanšu reformas jautājums Bāzel 2 kontekstā un atvesināto instrumentu kontekstā. Tātad šie jautājumi visi ir ļoti aktuāli. Uh, mēs jūs sveicam, Grifisas Džonsas kundze, un es gribētu atgādināt uh, sekojošo. Šī ir sēde, kas tiek uh, straumēta internetā. To var noskatīties internetā, tāpēc būtu labi, ja jūs nerunātu pārāk ātri. Būtu labi, ja jūs varētu uh, runāt tādā tempā, lai tulk varētu jūs teikt to arī iztulkot. Tāpēc, ka uh, mums, protams, šeit ir uh, tulkojums daudzās valodās uh, Eiropas parlamentā, un tas nav nekas jauns. Sveicu jūs šeit! Yes. Uh, well, Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies par ielūgumu mm, uzstāties šajā ļoti svarīgajā komitejā par eh, svarīgiem jautājumiem. Varbūt, ka es varētu tikai pieminēt, ka 1930. gados bija arī līdzīgi jūsējai tāda komiteja, kas eh, no, noveda pie likumdošanas eh, reformām apvienot, savienotajās valstīs. Tātad jums tiešām šeit ir lieliski iespēja mainīt lietas. So, uh, the, the two issues that I really want... Divi jautājumi, par kuriem es šodien gribētu runāt. I think the main one I want to look at. Galvenais, eh, par ko es gribētu runāt, ir, eh, kāda veida finanšu sistēma pasaules ekonomikai ir vajadzīga, lai uh, atgrieztos pie ekonomikas izaugsmas un kā Eiropa var uh, būt vadošā šajā pasākumā proti, lai mums būtu finanšu sektors, eh, kas eh, nekļūtu par problēmu, kā tas ir bijis pēdējos gados, bet tieši pretēji, pretēji lai finanšu sektors atbalstītu izaugsmi. Bet pirms es eh, runāšu par to lomu, kādu būtu jāspēlē finanšu sektoram, mums vajadzētu uh, Um, padomāt par to, kā, kas jādara, lai finanšu sektors būtu līdzeklis ceļā uz mērķi. Gribētu jums sniegt nedaudz fona informācijas par pasaules ekonomiku un arī par attīstības valstīm. Es domāju, ka viens no, kā jūs zināt, tad daudz droši vien no jums labāk par to zina kā es, ka viens no iemesliem, kāpēc uh, pasaule ir izvairījusies no milzu lejupslīdes, kāda tā bija 30. gados, bija tieši šīs precikliskās uh, politikas, kas tika īstenotas uh, industrializētajā pasaulē un arī daudzās jaunatīstības valstīs, ir īpaši Ķīnā, uh, tieši tā bija šī te spēcīgā makroekonomiskā uh, atbilde, kas ļāva izvairīties no šādas te ekonomikas krīzes dziļas. Uh, mēs varētu varbūt kritizēt eh, politiķus par to, ka neizdevās izvairīties no krīzes, ka pārāk daudz tika liberalizēts finanšu sektors un nebija pietiekams regulējums un ierobežojumi. Es domāju, ka mēs tomēr varētu um, uzslavēt viņus par to, ka mēs izvairījāmies no tādas dziļās depresijas, kāda bija 30. gados. Bet, protams, ja šie stimuli tiks pārtraukti pārāk uh, agri, tad varētu būt otrs uh, ekonomikas kritums vai arī ļoti lēna izaugsme. Bet varbūt vispirms vajadzētu uzdot jautājumu, kādi tad bija iemesli, kāpēc uh, tas bija tik veiksmīgi. Pirmkārt, tā bija uh, aktīvā politiskā atbilde gan attīstītajās valstīs, gan jaunatīstības valstīs. Uh, bija ļoti spēcīga atbild, piemēram, Ķīnā, bet arī citās uh, Austrumāzijas valstīs. Un, uh, lai cīnītos pret krīzi, tika veidots pretkrīzes pakotnes, uh, lai veicinātu eksportu. Attīstības valstīs bija arī finanšu institūciju glābšana notika, protams, tā nenotika perfekti nekādā ziņā, jo netika glābta Lēman, bet uh, jāuzsver arī tas, kas bieži netiek teikts, ka glābšanas laikā, kad finanšu institūcijas bija ļoti vājas, uh, es domāju, ka politiskie uh, lēmēji uh, neuzlika pietiekamas nosacījums, glābjot, glābjot finanšu institūcijas, ierobežojot šos bonus maksājumus, nenosakot skaidrs nosacījums, kā atjaunot aizdevumu izsniegšanu un netika noteikti nekādas nodevs, jeb nodokļi finanšu institūcijām, tad, kad tās atgriezīsies normālā darbībā. Uh, Un par to tagad uh, tiek uh, runāts, uh, ka, tā, ka tas viss ir vajadzīgs, lai būtu spēcīgāka finanšu sistēma. Un otrs iemesls, kāpēc šī atlapšana ir notikusi, um, ir tas, ka šī paralēlā atjaunotne, proti, ka 30. gados nebija Ķīna tik spēcīga, un tagad mums, mēs redzam, ka ir spēcīga ekonomika, ar, kas strādā arī ar ārzemju valūtām, un arī spēcīga finanšu sistēma, kas spēja ļoti ātri mainīties, gan dodot budžeta atbalstu, bet arī aizdevumus atjaunojot ļoti ātri, jo tādas valsts kā Ķīna, Indija un Brazīlija Eh, joprojām eh, tām ir ļoti plašs valsts banku sektors. Tas nozīmē, ka eh, viņiem nav jāved sarunas ar privātu banku sektoru, lai sniegt vairāk aizdevums. Ķīnā patiesībā problēma bija tāda, ka um, valsts bankas aizdeva vairāk nekā valdība to vēlējās. Un tāpēc, manuprāt, mēs varam gūt interesantu mācību, proti, ka šīs valstis, ieskaitot jaunatīstības valstis, kurām bija plašāks finanšu sektors kā Brazīlija, Ķīna un Indija, spēja uh, īstenot uh, ekspansīvas kredītu politikas, uh, kas uh, palīdzēja un kas kompensēja uh, to, ka starptautiskajā līmenī e, netika, nebija vairs pieejami tik daudz kredītlīdzekļu. E, Tāds valsts kā Čīle, piemēram, kam bija ļoti laba precekliskā e, fiskālā monetārā politika, viņiem nebija šis instruments, tāpēc, ka valsts banka sastādīja mazāku daļu no visas banku sistēmas, līdz ar to tās nevarēja paplašināt kredītu izsniegšanu, un tas ir viens iemesls, kāpēc nebija tur tik liela izaugsme. Un tātad es domāju, ka mēs no tā visa varam ļoti īsi secināt, ka šādas politikas ir uh, nostrādājušas, jo īpaši, ja uh, valstis uh, uh, bija ļoti piesardzīgas ekonomiskas uzplaukuma laikā uh, un varēja pēc tam īstenot preciklisko politiku. Un, um, Viņiem bija pieejami vairāki instrumenti, piemēram, valsts bankas. Un tas eh, noved man pie tā, pie kā gribēju šodien galvenokārt pakavēties. Proti, kāda veida finanšu sektors mums ir vajadzīgs, lai atvesaļotu ekonomiku. Mēs, protams, zinām, ko mēs nevēlamies. Mēs nevēlamies finanšu sistēmu, kas noved pie biežām un dārgām krīzēm. Otrakārt, mēs vēlamies tādu finanšu sistēmu, ka tad, ja ekonomika palēninās, vai ir, ir krīze, lai arī kā tā būtu izraisīta, kas tad varētu atbalstīt precikliskā veidā atjaunotni un nevis tie eh, pasliktināt tieši situāciju. Un treškārt, eh, un tas varbūt pat ir vēl svarīgāk, mēs vēlamies tādu sistēmu, kas atbalsta ilgtspējīgas un līdzvērtīgas, eh, vienlīdzīgas izaugsmas veidošanu uzņēmumus, MVU, Uh, cilvēku vajadzības, piemēram, uh, mājokļu kreditēšanu, finansiāli ilgspējīgā veidā sistēmai tas ir jāatbalsta. Tas kaut kā tiek viss uh, padarīts ļoti sarežģīts, bet tas īstenībā ir diezgan vienkārši. Un mums ir bijušas diezgan vienkāršas finanšu sistēmas, kas labi ir darbojušās. Es domāju, ka tādas valstis kā Kanāda joprojām var tādu lepoties, un Eiropā pēc kara arī bija tāda sistēma un bija ļoti liela izaugsme, un daudzas no uh, jaunatīstības valstīm arī ir izveidojuši šādas eh, um, sistēmas, mācoties no veiksmīgākajām valstīm. Bet tātad, ja mums ir trīs mērķi, mums varbūt ir vajadzīgi trīs instrumenti. Pirmajam instrumentam ir jābūt regulējumam, jeb likumdošanai, lai uh, cīnītos pret pārliecīgi liberalizēto finanšu sistēmu. Un vakar tas viss tika tiešām plaši atbalstīts. Obama to atbalstīja, kas viņš izlimantoja arī ļoti skaidrus vārdus. Viņš teica, ka galvenā mācība no šīs krīzes ir uh, ierobežot šo te uh, piebriedušo finanšu sektoru. Tas varbūt akadēmiski runājot nav tāds labs formulējums, bet uh, tā teica ASV prezidents. Uh, Mēs tātad nevaram atļauties, ka cilvēki izmanto sistēmu, neapzinoties risku, un viņi zina, ka viņus vienmēr izglābs. Un, ja es runāju vairāk par regulējumu, jeb likumdošanu, par to runāšu vēlāk. Un otrkārt, kā jau es teicu, mums jāpārdomā valsts banku loma, lai uh, tiktu īstenota precikliska aizdevuma izsniegšana, uh, lai tiktu labotas uh, tirgus kļūdas, kur tās pastāv vainu. Uh, aizdodot savā starpā vai arī iedrošinot un stimulējot privāto sektoru to darīt. Un es domāju, ka mums Eiropā jau ir diezgan vērtīgas institūcijas, piemēram, Vācijā un uh, Spānijā ir šādas institūcijas, un, protams, mums ir Eiropas institūcijas, kuras uh, šobrīd izvērtē Eiropas investīcija banka, kas ir bijis ļoti vērtīgs instruments, lai finansētu eh, iekšējo Eiropas infrastruktūru. Un eh, visu pasauli apbrīno šo institūciju, un eh, kur vien es dodos, attīstības valstīs, viņi, cilvēki vienmēr grib uzzināt vairāk par to un no tām maicīties. Tātad jums ir šis instruments. Un trešais instruments ir jauninājumi. Un nevis finanšu sektora izpratnē, uh, proti radīt ļoti sarežģītus instrumentus, kas ātrā laikā nopelna daudz naudas, bet eh, pēc tam izrādās eh, toksiski šie dokumenti, šie vērtspapīri. Bet jauninājums tādā izpratnē, ka uh, atjaunot varbūt tos instrumentus, kas agrāk ir izmantot, bet tagad ir aizmirst, piemēram, tehnoloģiskie jauninājumi, uh, piemēram, aizdodot riska kapitālu, uh, arī aizdevumi valsts sektoram, lai šis te, to var variēt krīzes un atlapšanas laikā, mājokļu kredīti, kas varētu būt striktāki labos apstākļos, kas ierobežo izliektos, izliektos hipotekāros kredītus, bet kas būtu elastīgāki atmaksu ziņā, uh, tieši tad, kad ir krīze vai lejupslīde, un tādās valstīs kā Kanāda ir līdzīgi instrumenti, kas ierobežo aizdevumu izsniegšanu uh, ekonomikas attīstības laikā, bet te nav nekas uh, pārgudrs. Uh, mēs par to runājam priekšādātais kundze jau iepriekš par šo finanšu sektoru. Uh, daudzi uh, domā, ka tas ir ļoti sarežģīts un ka tur ir sarežģīti matemātiski modeļi, bet es domāju, ka daudz kas šeit ir uh, Uh, atrisināms ar vienkāršiem noteikumiem, kas uh, ir pastāvīgi un kas tiek ievērot. Protams, tie ir jāpiemēro uh, pārmaiņām, bet tiem ir jābūt veidotiem tā, lai tas viss kalpotu reālajai ekonomikai, jo šī te neizprotamība, aizēnotība ir bieži vien problēma. Un priekšādātais konzes jau teica, ka runāšu par likumdošanu, jeb regulējumu. Uh, jo mēs tikko sarakstījām grāmatu kopā ar kolēģiem, un es gribētu pāris lietas par to pateikt. Pirmkārt, finanšu vēsture mums ir kaut ko mācījusi, un ir arī nesen Reinhardt grāmata iznākus, kas to parāda, ka ja ir uh, ātras uh, finanšu liberalizācijas periods, un ja tas nav uzņēmums, kas pats sevi regulē, tad uh, parasti tas viss beidzas ar krīzi. Uh, Un ir ļoti skaidrs, ka ir jābūt pienācīgam eh, likumdošanas ietveram, kas ir pirmkārt visaptverošs uh, un atbilstošs gan maksātspējas, gan likviditātes ziņā. Tas ir jāietver, tam ir jāietver visas da, iesaistītās puses un visi tirgi un visas aktivitātes. Un uh, ja uh, tā nav, tad, ja, ja mēs to nodrošinām, tad uh, mēs varam novērst uh, sistēmiskos riskus uh, jomās, kas ir pārāk maz regulēts. Tagad arī G20 ir vienprātība un arī finanšu stabilitātes uh, valdē par to, ka tas ir jādara. Bet, kā jau mēs zinām, tad detaļas bieži vien ir ļoti svarīgas. Tātad mums tas ir uh, jāpārdomā, kā to pareizi izdarīt. Bet eh, šīm regulējumam arī ir jāaptver ne tikai bankas, bet arī ēnu banku sistēmu. Eh, te būtu ietvertas arī investīciju bankas, augsta riska fonda un tā tālāk. Manuprāt, šīs institūcijas un arī Eiropas parlaments ir bijušas vadošās cenšoties regulēt šādus augsta riska fondus un eh, tam līdzīgas institūcijas, jo vismaz šī kustība pašlaik ir kļūsi lēnāka. ASV eh, daudz mazāk ir strādājusi pie derivātiem, jo eh, tā ir centusies eh, pievērst šiem instrumentiem uzmanību un tā ir centusies tos regulēt daudz labāk, tā lai tie neradītu pārāk daudz riska. Manuprāt, šajā jomā derivātu lomā būtu ļoti labi, ja Eiropas Savienība varētu sekot līdzi ASV, piemēram. Nākamais ir ļoti būtiski, lai šī regulācija būtu uh, pretcikliska. Te ir jābūt pietiekami uh, saprotamai un arī akceptētai uh, visās teritorijās. Eiropas Savienībā, manuprāt, tā ir vairāk akceptēta kā ASV. Galvenā kļūme, ar ko saskarās šie tirgi, ir tas, ka tai ir tāds kā sprādziena raksturs. Mums ir jāvēršas pret šiem virzieniem un mums ir jācenšas ierobežot uh, pārāk lielus aizdevumus labos apstākļos un jācenšas veicināt šādi aizdevumi tad, kad situācija nav tik laba. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski to darīt ar ex ante noteikumu palīdzību. Tas nozīmē, ka mums ir jānosaka noteikumi iepriekš. Tātad, ja kredīts tiks pārsniegts par tik un tik uh, lielu summu, tad ir uh, jāpiesaista kapitāls jau iepriekš. Tādējādi mēs nespēs, nebūs nekādas iespējas mainīt šo noteikumu. E, pretējā gadījumā, ja šī izvēršanās būs pārāk liela, tad mēs varētu ieviest arī ierobežojus noteikumus. Ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo strauju attīstību, un mums šādas attīstības ir bijušas vairāk kārt, tad recesija bieži vien ir savādāka. Neuztraucieties, šeit nav vajadzības regulēt. Mums ir jāvēršas pie bankām un pie politiķiem, lai nodrošinātu, ka finanšu nozare eh, nekļūtu nekontrolējama dēļ tās pārlieku lielā entuziasma. Kopsavilkumā es uzskatu, ka finanšu sistēmā, kas ir funkcionējoša un kas atbilst reālajai ekonomikai, Šādu sistēmu mēs varam izveidot tikai ar atbilstošiem noteikumiem un atbilstošu uzraudzību. Tieši tāpēc mums ir jādomā par valsts institūciju lomu. Ir jāatbalsta tāds novatoriskums, kas eh, mūs novestu pie instrumentiem, kas savukārt eh, ļautu nodrošināt eh, finansēšanu ilgspējīgāku tuvākajā nākotnē. Lielas paldies! questions. Um, yeah. Thank you very much. Lielas paldies profesorei Grifitai Džonsai. Jūsu uzstāšanās bija patiešām informatīva, un es augstu novērtēju to, ka jūs izteicāties tik vienkāršā valodā. Ļoti labi, ka visi saprot, ko jūs sakāt. Tagad es eh, vēlētos izmantot šo iespēju un piedalīties diskusijās. Vai jūs tam piekrītat? Jā, ļoti labi. Pirmkārtām diskusijas uzsāks mūsu kolēģis Tomas Mans. Lielas paldies, priekšādētāji! Eh, Profesors Kunze, jūs eh, ieteicāt vienkāršus noteikumus. Manuprāt, eh, jūs darījāt kaut ko citu. Jūs runājāt par tādām vienkāršām lietām, vienkāršām valodām, ka mēs beidzot to visu arī saprotam. Mēs uh, saprotam, ka uh, bieži vien agrāk bija dažādi nobloķējumi un uh, kas netika saprasti, bet eh, jūs izteicāties tik vienkārši, ka beidzot mēs visu saprotam. Es gribētu arī eh, teikt, ka jūs esat laba kā konsultante. Jūs gal galā stāvat ļoti tālu no institūcijām, bet jūs zinat daudz vairāk nekā daži labi politiķi. Bieži vien ar, mm, un uzņēmēji saka, ka viņiem pietiek politikas. Protams, ka ļoti labi, ka politiķi grib izteikties, taču mums šeit eh, tirgu ir jārīkojas, un mēs eh, nevēlamies, eh, lai mūsu politiķi uh, regulētu. Viņi arī saka, ka uh, pašlaik notiek īstenībā pretējais. Viņi saka, ka finanšu tirgum ir uh, tad kā pakāpojuma loma, un ka īstenībā ir bijis pārāk maz regulēšanas ka īsnībā mēs esam daudz ko nokavējuši, mums vajadzēja jau pirms krīzes sagatavot šādus noteikumus. Man nesen bija tikšanās ar kādu lielu augsta riska fonda priekšsēdētāju, un viņš teica, ka ir jāuzstāda divi mērķi. Pirmā kārtā mums vajadzētu spekulēt pret Grieķiju, un otrām kārtām mums vajadzētu domāt par eiro spekulācijām. Un uh, uzskatu, ka šī tikšanās bija ļoti loģiska. Mums vajadzētu mazināt šo riska fondu īpatsvaru. Taču ASV bieži vien saka, ka politiķi tiek arvien vairāk iesaistīti. Piemēram, senatori ir iestājušies par vadošajām bankām ASV. Um, Eiropas Savienībā nekas tam līdzīgs nav not, no, noticis. Neviens, protams, nevēlas ieņemt amerikāņu pozīcijas. Tad, tad viens priekšlikums būtu uh, iedragāt uh, lielo banku eksistenci. Vai tas nozīmē, ka uh, šīs bankas ir šie galvenie ekonomiskie spēlētāji, Un varbūt mums tieši tāpēc vajadzētu izveidot uzraudzības mehānismu. Vai tā ir vēl viena izdevība šīm bankām eksistēt, balstoties uz viņu pieredzi? Un otrs jautājums, ja Eiropas Savienība kaut ko pieņem, piemēram, kā rīkoties ar hedge fondiem, tad uh, mēs vēlamies, lai būtu uh, regulējums Eiropas Savienības līmenī. Mēs vēlamies, lai visi tam pievienotos, bet amerikāņi saka, ka viņi vēlas izveidot tādu kontroli pār hedge fondiem, ar kuriem arī jūs varētu būt vienis prātis. Šiem eh, fondiem ir jābūt reģistrētiem, lai tie varētu aktīvi rīkoties. Ja mēs eh, šādā veidā rīkojamies Eiropas Savienībā, vai jūs piekrītat, ka amerikāņi mums piekritīs, jūs Barack Obama jau divreiz citējāt, vai tas nozīmē, ka viņš arī piekritīs eh, mūsu regulējumam? Un pēdējais jautājums. Mēs pašlaik runājam par starptautisku banku kontroli, kurai ir jābūt pietiekami efektīvai. Un viens no pamatakmeņiem ir tas, ka banku jomā mums ir dažādi fondi, piemēram, piemēram solidaritātes fonds. Vai mēs varētu šeit iesaistīt visas dalībvalstis un visas bankas šajās dalībvalstīs? Probates mittel Vai šī vainas eh, novēršana uz citiem, vai tas ir pietiekami labs līdzeklis? Mums ir jādomā par šīm dažādajām bankām, vai tiešām viens fonds būs piemērots visām bankām, un vai amerikāņi domā tāpat? Uh, yours, first... uh, es pirmkārtām atvainojos, ka izteicos, ka, uh, ka ierados tik vēlu. Manā lidmašīna uh, nokavējās par veselu stundu un šķiet, ka lidostās valda pilnīgs haoss šodien. Man paveicās, ka es ierados, jo bija ļoti daudz cilvēku, kas eh, centās izlidot, viņiem tas neizdevās. Jebkurā gadījumā dodu jums vārdu. Jā, protams, ka šeit jāvaino vulkāns. Liels paldies, paldies par ļoti labajiem jautājumiem. Tie ir ļoti sarežģīti jautājumi, man šķiet, ka tie tiešām atbilst šim tematam. Manuprāt, jums kā politiķiem ir ļoti svarīga nozīme, jums ir jābūt neatkarīgiem, un uh, jūs nedrīkstat pārāk ieklausīties kādas puses argumentos. Ja mēs runājam par eh, privāto sektoru, ja mēs runājam ar bankām, tad mēs bieži vien dzirdām, ka eh, ir grūti īstenot kādus pasākumus, taču mēs zinām, ka realitātē ir iespēja tos īstenot. Tas attiecas uz visiem noteikumiem, kas kaut kādā veidā ierobežo peļņas gūšanu īstermiņā. Taču mēs paskatāmies uz ilgtermiņa perspektīvu, ja mēs paskatāmies uz dalību valstu interesēm, uz eiropiešu interesēm vai arī uz pilsoņu interesēm, tad ir pilnīgi skaidrs, ka labi regulēta finanšu sistēma e, ir ļoti svarīga ilgtermiņā ikvienam. Ja Eiropa vēlas būt konkurētspējīga pasaules ekonomikā, tad tai ir jābūt labi regulētai finanšu sistēmai. Es uzskatu, ka nākotnē cilvēki vēlēsies šādu finanšu sistēmu, kur tie varētu investēt, kur tie varētu veidot uzkrājumus un kura būtu konkurētspējīga. Tā būtu konkurētspējīga arī virzienā uz leju. Tas nozīmē, ka uh, tā būtu pietiekami labi regulēta, lai būtu interesanta visiem. Es uzskatu, ka jums ir taisnība sakot, ka koordinācija ar Amerikas Savienotajām valstīm ir ļoti būtiska. Taču tajā pašā laikā mēs saskaramies šeit ar visnotaļ kutelīgu situāciju. Amerikas Savienotajās valstīs bieži vien tiek teikts, ka mums nevajadzētu ieviest pārāk lielu regulējumu, tāpēc, ka Eiropieši to nedara. Uh, Un šķiet, ka Singapūrā viņi izsakās arī līdzīgi. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt globālā mērogā. Un ilgtermiņā es patiešām ticu šādam globālam finanšu regulātoram. Taču jūs norādījāt jau pavisam pamatoti, ka mums vajag rīkoties pēc iespējas ātrāk. Taču pa šo laiku es uzskatu, ka Eiropa varētu būt vadošā, labāka regulējuma ziņā. Piemēram, Eiropā jau ir paudusi savas bažas caur Eiropas parlamentu, ka ir jāregulē šie augsta riska fondi. Es domāju, ka ASV varētu no tā mācīties. Tāpat arī citās jomās, piemēram, reģistrēšanās. Tad pašiem fondiem vajadzētu uzstādīt sev prasības kapitāla uzkrājumiem. Es uzskatu, ka ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu koordināciju. Taču nedrīkstētu pieļaut, ka šāds koordinācijas trūkums visu procesu palēnina. Tam nevajadzētu būt argumentam. Tādējādi jūs vienkārši aizbildināsieties ar to, ka šīs koordinācijas nav un vispār nedarīsiet neko bet eh, šādu pilnīgu vienošanos um, jūs nekad nepanāksiet. Nekad abas puses nebūs pilnīgi vienisprātis, un tas nozīmē, ka mums ir jārīkos pakāpeniski. Otrs jautājums ir par solidaritātes fondiem. Es uzskatu, ka bankām vajadzētu ieviest nodokli. Un, protams, ka vajadzētu noteikt arī augstākas prasības kapitālam un arī daudzus citus striktākus noteikumus uzkrājumiem. Uh, lai mēs varētu izvairīties no turpmākās krīzes. Mēs zinām, ka ja šīs kļūmes būs sistēmiskas, tad bankas būs jāglābi un nodēkļu maksātājiem galu galā būs jāmaksā. Piemēram, šie uzkrājuma veidošana ir ļoti būtiska un arī kapitāla prasības ir svarīgas. Un šos uzkrājumus nedrīkstētu sadalīt vairākos portfeļos. Ir jāizmanto, ir, jā, ir vajadzīgi tādi uzkrājumi, kas netiek izmantoti prēmiju izmaksāšanai un tā tālāk. Ir jāpanāk tas, lai kapitāls būtu pietiekami spēcīgs. Tieši šādā veidā mēs netieši uh, regulēsim arī kompensāciju izmaksu. Vārds Hansam Pēteram Mārtinam. Uh, Liels paldies! Ārkārtīgi interesantas, ko jūs sakat. Jo, ja pareizi jūs uh, satur, tad uh, jūsu pamatdoma ir tāda, nu nav jau viss tik ļoti sarežģīts, nu vienkārši ir jāpieturas pie tādiem skaidriem ceļiem un jānosaka ļoti skaidri nosacījumi. Jūs teicāt, ka ne tikai apjomīgi un ekvivalenti jāregulē, bet arī anticikliski. Uh, par pirmo punktu Kā jūs zinat, ir ļoti intensīvas diskusijas šeit pie mums. Jūs norādījāt uz Eiropas parlamenta darbību, slavējāt to un vienlaikus teicāt arī, ka tikpat nozīmīgi ir iesaistīt visus aktierus. Līdz pat ēnu bankām, līdz pat ārpus banku sistēmām investīciju fondiem ir augstu riska pakāpe un investīciju bankām. Bet, nu, teiksim, sākot no tā brīža, ko mēs šeit darām Eiropas līmenī Uh, profesors kundze, kā mēs Austrijā jūs sauktu? Vai... vai jūs teiktu, ka mēs ejam pareizajā virzienā? Vai arī jūs uzskatāt, ka šī attīstība, kas pašlaik notiek šeit uh, parlamentā, padomē un it īpaši komisijā, ka tā ir virzīšanās atpakaļ? un ka mēs atkal atstāsim šeit eh, daudzus trūkumus, daudzus caurumus vairākās jomās, kur jūs savukārt iestājāties par regulēšanu. Varbūt jūs varētu izteikties pēc iespējas precīzāk, vai jūs esat eh, iepazinusies ar gozē ziņojumu, vai jūs zinat, kādi grozījumi ir iesniegti, jo šis ir centrālais likumdošanas akts jomā, par ko jūs runājat. Un eh, no nu, manas puses es uh, jums gribētu teikt, ka mūs neinteresē komplimenti. Mums interesē ļoti nopietnas um, problēma izvērtējums. Attiecībā uz derivātiem jūs teicāt, ka ASV ir pavirzījusies priekšā Eiropas Savienībai. Jūsuprāt, jūs esat neatkarīga zinātniece. Kādas būtu jūsu rekomendācijas, ko mēs varētu šeit darīt, it īpaši mūsu komitejā un arī uh, vispārīgāk komisijas un Eiropas Savienības likumdevēju sistēmā. Šie jautājumi ir sarežģīti. Nē, esmu izskatījusi visus likumdošanas aktus, esmu centusies sekot tai līdzi. Taču, ja runa par šiem pretcikliskajiem priekšlikumiem, kas pašlaik tiek izvirzīti, esmu mm, pieprasījusi komentārus. Un, manuprāt, šeit ir pārāk liela virzība uz noteikumu skaita ierobežošanu. Piemēram, šie eksante noteikumi, tā kā tas notika Spānijā, tiem ir ļoti lielas priekšrocības. Mums ir jābūt arī konsekventiem attiecībā uz grāmatvedības noteikumiem. Šī joma ir ļoti komplicēta. Mums ir jādomā par finanšu stabilitāti un izaugsmi, kas, protams, ir daudz svarīgākas nekā grāmatvedība. Grāmatveži vienkārši mums var teikt, ka ir jāievēro pēc iespējas vairāk noteikumu, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. Šķiet, ka pašlaik process ir runātāja ir izslēgts mikrofons. Uh, okay. Varbūt jūs varat izmantot manējo, saka priekšsēdētājs. Komentārs no zāles. <laughs> I think, um, um, I think hedge funds in themselves šķiet, ka austrijas fondi kā tādi ir ļoti svarīgi, taču Mums vajadzētu saprast, ka mēs nedrīkstam apstādināt kustību. Mums ir vajadzīga tāda visaptverošāka regulēšanas sistēma. Amerikas Savienotajās valstīs tika noteikti vairāki ierobežojumi svārstību rādītājiem. Un rezultāti ir pilnīgi skaidri. Kanādā neradās problēmas ar investīciju bankām, taču ASV šādu problēmu bija ļoti daudz un ļoti lielas. Es domāju, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu šajās jomās, attiecībās derivātiem. Protams, ka tā ir ļoti sarežģīta joma. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt. Diemžēl runātāja atkal ir izslēgts mikrofons. This one is working now. Tagad šis strādā. Jā, tas visai sarežģīts. Tā ir tāda kā ping-pong spēle, bet mēs būtu ļoti laba komanda. Attiecībā uz derivātiem uzskatu, ka šī ir sarežģīta joma, un man ir radies tāds iespējas, ka daži derivāti ir ļoti komplicēti un rada daudz sistēmisku risku. un eh, tiem nav nemaz tik eh, labs mikroekonomiskais pozitīvais efekts, un vai tie vispār ir vajadzīgi, varbūt tos vispār vajadzētu aizliegt. Bet jūs varat tos sadalīt. Jūsuprāt, vai pastāv iespēja tos sadalīt, tātad nodalīt sociāli noderīgos pozitīvos derivātus no šiem derivātiem, kuriem ir sistēmiski riski, tādējādi neapdraudot reālu ekonomiku un sabiedrību. Protams, ka tas ir sarežģīti un, protams, ka būs dažādas, dažādi mikroekonomiski izdevumi. Varbūt kādam lauksaimniekam radīsies problēmas ar konkrētu specifisku lauksaimniecības produktu eksportu un tā tālāk. Taču mēs paskatāmies uz reālu ekonomiku, tad, manuprāt, viss ir atrisināms. Ir tādi derivāti, kur var skaidri saskatīt, ka tie novedīs eh, pie problēmām, piemēram, šie kredītu svopi neļauj privātam āģentam nodrošināt sistēmisku apdrošināšanu. Normālos apstākļos tas viss labi darbojas, bet krīzes apstākļos tas nebūtu nedarbojas. ASV esam sprieduši par šiem jautājumiem. Jums ir, piemēram, um, medikamentu izvērtēšana, tiek uzskaitīti negatīvie blakus efekti. Un es uzskatu, ka līdzīgi vajadzētu rīkoties arī citās jomās, tas ir būtiski patērētā aizsardzībai derivātu jomā būtu ļoti labi tos standardizēt. Tad, kad tie būtu standartizēti, tad tie nokļūtu biežā. Tādējādi mēs nodrošinātu cauradzamību, cilvēki saprastu, kas īsti notiek, jo viņi redzētu, ka ir ārkārtīgi daudz šādu instrumentu. Kā tad politiķi var pieņemt pareizus lēmumus, viņi īsti nezina, kas notiek. Un eh, tad, kad eh, šie visi instrumenti būs eh, standartizēti, tad arī var pieņemt lēmumus pat ja tas radītu kaut kādas izmaksas. Es domāju, ka tādējādi mēs izvairītos no pārāk straujas izaugsmes. Un nu, nākamais mēs nodrošinātu šķēršļu joslu. Tad, kad situācija pasliktinātos, tad um, uzņēmums nebūtu nebankro, uzreiz nebankrotētu. Brazīlijā Cilvēki teica, ka viņi vēlas, lai attiecībā uz, regul, uz derivātiem centrālā banka izvirzītu regulējumu. Ja mēs nerīkojamies un ja konkurence, konkurence nerīkojas, tad mēs vienkārši pazaudēsim klientus. Es uzskatu, ka finanšu nozarē cilvēki to drīz vien sapratīs. Grīfitas Čaunsas kundze, jūs tikko teicāt, ka tie ir sarežģīti jautājumi, bet eh, sarežģītākais mums vēl ir priekšā. Mums ir maz laika, un tieši tāpēc es slēdzu runātāju sarakstu. Četri cilvēki vēl drīkstēs jums uzdot jautājumus, bet es lūgtu, lai cilvēki šo jautājumu uzdod vienas minūtes laikā. Ola Šmits, Puranča Beres, eh, Ferreira un es pats. Lūdzu. Paldies, un uh, bija tiešām ļoti interesanti jūs uzklausīt, profesors Kundze. Dominiks Strauss Kāns pirms eh, dažām nedēļām bija šeit, un viņš ar savu pieredzi mums stāstīja, un tāds bija mūsu, tātad viņu padoms mums, ka mums nevajadzētu pievērsties tik daudz eh, regulējumam, vajadzētu drīzāk vairāk uzraudzīt, jo likumdošana regulējums uh, Vismaz tā es e, izpratu viņu teikto, tātad varbūt, ka tad var atrisināt problēmu tagad, e, jūs zināt, kādi ir pro produkti, un tad var pieņemt stingrāk likumdošanu, bet vai tad tas nav tāds kā kustīgs mērķis, būs atkal jauni instrumenti, un mēs, likumdevēji, e, šeit esam bijuši gandrīz jau desmit gadus, un mēs visu laiku sakojam šīm mērķim, uh, Viņi mainās un mēģinām, mēs mēģinām viņiem trāpīt šim mērķim, mēs visu laiku šaujam garām, mēs visu laiku esam divus, trīs gadus iepalikuši. Un vēl viena piezīme, mēs esam 27 dalībvalsts šajā savienībā, un tā nav Eiropas federāla valsts, tās ir 27 suverēnas valstis. Un finanšu tirgu ir tik atšķirīgi šajās dalībvalstīs, un jūs teicāt, ka jūs vēlētos uh, globālu finanšu regulējumu un uzraudzību. Mēs uh, cenšamies panākt kaut ko vismaz daļēji eiropeisku, bet vai jūs nedomājat, ka ir ļoti daudz uh, jautājumu, uz kuriem vēl ir jāatbild? Jūs runājat par visaptverošu regulējumu, un jūsu tekstā šeit jūs sakāt, likumdošana ir ļoti svarīga, uh, bet vai mums tiešām vajag vairāk regulējumu, vai mums nevajadzētu tieši labāku un atbilstošu likumdošanu? I mean, I totally your... Jā, es pilnīgi piekrītu jums par uzraudzību. Vēl viena kļūda bija tā, ka uh, netika piemēroti pat pastāvošie noteikumi. Medofa gadījumā tur uh, 20 reizes uh, Eh, tika pārbaudīta viņa institūcija, bet nekas netika darīts. Tā tad ir jābūt ļoti ciešai uzraudzībai un tam ir vajadzīgi resursi. Pašregulācijas laikos apvienotajā karalistē, kad eh, bija šis te entuziasms par finanšu liberalizāciju, toreiz pat tika taupīta nauda, nenolīkstot eh, uzraugus. Uh, Es domāju, ka tas tieši pretēji. Vislabākais veids, kā iztērēt naudu, ir tiešām nolikt labus uzraugus. Tātad uzraudzība ir ļoti būtiska. Ir jāzina, kas tieši notiek finanšu sektorā un jācenšas pietuvoties pēc iespējas tuvāk šiem kustīgiem mērķim. Bet, ja mēs vēlamies ietekmēt eh, inovāciju procesu un varbūt kaut kādas lietas aizturēt un aizkavēt jau pašā sākumā, pirms tās parādās, uh, Un kad tās eh, jau uzšaujas debesīs, kad tās pārsniedz visas robežas. Un eh, Eiropas vai globāla regulējuma jautājums uz to ir grūti atbildēt 30 sekundēs. Jūs jau pareizi teicāt, ka ir šī te spriedze. Jums ir nacionālās eh, valdības, un tad ir Eiropas kompetence, bet ir globālie tirgi un globāls institūcijas. Uh, Un es domāju, ka tādās lietās, kas eh, ir specifiskas kādai valstī, piemēram, Vācija ir kāda banka, kas aizdod uzņēmiem savā reģionā, eh, to, to nevajadzētu skart ne Eiropas, ne globālajai likumdošanai, bet ja jums ir eh, liela starptautiska banka vai augsta riska fonds, kas īsteno globālas transakcijas vai derivātu tirgi, Šīs visas lietas ir eh, globālas pēc definīcijas, un tad ir jābūt arī vainu ļoti ciešai sadarbībai vai, vai kaut kam citam, jo es domāju, ka valdības, eh, kas eh, it kā apkopotu savu suverenitāti šajā jomā, tās tikai iegūtu suverenitāti jo uh, globālie finanšu tirgi nevienmēr ir tikai negatīvā izpratnē. Un es jums piekrītu, ka eh, tā vietā, lai būtu vairāk likumdošanas, ir jābūt labākai, efektīvākai likumdošanai. Es gribētu ieteikt tagad eh, uzdot divu kolēģu jautājumus eh, - Pervenš Beres un tad Elīze Ferēra. Merci beaucoup, merci. Paldies, paldies par šo stāstījumu, kas ir ļoti liederīgs mūsu diskusijām. Vai mēs diskutējam, un jūs pieminējāt arī parlamentu nozīmi, bet kā organizēt diskusijas, lai tas mērķis, kādu jūs nospraudzat, un es domāju, ka visi šīs komitejas deputāti un ceru, ka arī parlamenta deputāti piekrīt, ja mēs neatjaunosim finanšu tirgu, kas atbildīs cilvēku atbildī, uh, vajadzībām un modernai attīstībai, kā arī reālai ekonomikai. Mūsu darbība būs veiksmīga, bet kā organizēt uh, diskusijas, lai šis jautājums būtu visu laiku nozīmīgs? Un, protams, Bāzēlas komiteja un uh, tur neviens uh, nereprezentē uh, ilgtermiņa investīcijas. Uh, To pašu var teikt, nu, praktiski par visiem tematiem. Es esmu vairāk kārt diskutējusi, un uh, bieži vien saka, jā, tie, kas runā par šiem jautājumiem, ir G20. Un Obams kungs arī ir uh, paudis uh, uh, pozīciju. Uh, liekas, ka tā ir 180 grādu pretēji tam, ko viņš uh, agrāk ir teicis uh, par uh, bankām, kas ir pārāk lielas, lai sabruktu vai finanšu institūcijām, pareizāk sakot. Un uh, vēl uh, jautājums, uh, kuru es gribētu labāk redzēt izgaismotu. Ko jūs sakat par, paradī, par nodokļu paradīzēm? Ko jūs varat teikt par šo tematu? Jo, ja mēs gribam tādu efektīvu regulējumu, tas ir tas, kas mums ir nepieciešams, tad mums ir nepieciešams nodarboties arī ar aizplūšanu un ar finanšu paradīzēm. Un es negluži piekrītu tam, ko jūs teicāt atbildot mūsu kolēģim Olim Šmitam. Jo runāt par labāku uh, regulāciju bieži vien um, ar to saprot mazāku regulēšanas pakāpi. Vai mums uh, nav nepieciešama jauna likumdošana, vai nav tādas uh, telpas, kur mums būtu jāvirzās eh, vēl tālāk uz priekšu. Un pēdējais pārdoms, tas, ko jūs teicāt par investētāju aizsardzību un arī, ehm, piemēram, pārtiks drošības produktiem paralēli, par to domājot. Nu, varbūt Eiropas līmenī varētu ko darīt, eh, izveidot jaunas uzraudzības institūcijas. Uh, varētu, piemēram, kādai institūcijai nodot uh, uzraudzību pār uh, nekustamo īpašumu, tirgus pārbaudi un reģistrēt tādu tā kā prototipu uh, un raudzīties uz tiem finanšu produktiem, lai tie uh, atbilstu evolūcijai un kā šie produkti attīstās un uh, tiek uh, laisti tirgu un lai būtu iespēja tos arī no tirgus atsaukt, ja mm, parādās kāda problēma. Nu, tās ir tādas pāris pārdomas un uh, novērojumi, ko vēlējos izteikt. Well, I'll speak in English. Es runāšu angļu valodā. Paldies uh, pirmkārt par to, ka jūs tik skaidri izteicāties. Un es gribētu nedaudz varbūt atvirzīties no temata un palūgt jūs komentēt citus aspektus, kas ir saistīti ar šiem. Pirmais jautājums. Jūs teicāt ļoti pareizi, ka finanšu sektoram ir jākalpo reālajai ekonomikai, bet uh, aiz krīzes uh, sakoja arī uh, nopietnas reālās ekonomikas problēmas, uh, deficīti, uh, tirzniecības nelīdzsvars, Ķīna, ASV tur bija vainīgas. Un ja mēs runājam par izējas stratēģijām, tad kādas mācības tad ir gūtas par visiem šiem aspektiem, kas slēpās aiz krīzes un kas arī daļai izraisīja krīzi? Un otrs jautājums, atgriežoties pie starptautiskā uh, līdzinā spēles laukuma, vienādiem spēles noteikumiem, jo pirms krīzes mums bija šīs te Bretonvudas institūcijas, un tagad SVF spēlē zinām lomu, uh, bet, uh, bet mēs uh, redzam, ka liela daļa no uh, ieteikumiem netiek pieņemta ASV. Vai tas nav nedaudz dīvaini, ka uh, vai nu Eiropa vai nu ASV veidos uh, jaunas spēles noteikums nākotnē, vai arī mēs riskēsim ar to, ka šie te bīstamie produkti tiks eksportēti arī uz jaunatīstības valstīm, jaunatīstības tirgiem, kas vēlas uh, spēlēt savu lomu, kā Financial Times vakar rakstīja, viņi grib būt, būt arī plaukstoši tirgi finanšu sektorā. Un vai mēs eh, nekavējāmies pārāk daudz pirms ķeramies pie šīs strateģiskās pieejas? Un pēdējais jautājums par to, kā jūs analizējat FTIC uh, eh, pieredzi krīzes laikā uh, eh, ASV Un uh, pēdējā lieta par uh, nodokļiem, par uh, finanšu transakciju nodokļiem. Ko jūs par to domājat? Jo valdības tiešām viņām trūkst resursu, bet mēs to varētu īstenot pat varbūt Eiropas vai Amerikas līmenī. Paldies! Jā, es varbūt nedaudz selektīvi pieiešu un tādējādi noslēpšu varbūt savu nezināšanu, bet arī ietaupīšu laiku. Es domāju, ka pērvanšas jautājumi kā vienmēr bija ļoti labi. Mums ir jābūt skaidrībai, tātad mums ir skaidrība par to, kur mēs vēlamies doties, bet mums nav pareizais institucionālais ietvers. Piemēram, Bāzeli ir pārāk šaurs ietvers, jo tie tikai regulātori un finanšu nozara. Un es vēlreiz paskatījos šo dokumentu. Uh, Uh, tas tiešām ir par labu tā kā finanšu sektoram. Protams, ka viņi negrib pārāk lielu uh, stingru regulējumu. Tā tad ir arī uh, izaicinājumi institucionālā līmenī, kā iesaistīt reālās ekonomikas iesaistītās puses šajā procesā. Uzņēmums, kas uh, ņem kredītus, MVU, pat lielos uzņēmumus, uh, arotbiedrības, jo tas ietekmēs arī darba vietas un pensijas. Uh, tas ietekmēs pensijas, kā mēs varam to visu iesaistīt šajā politiskajā procesā. Ir bijusi milzīga cīņa ar, uh, arī ar jaunatīstības valstīm, tagad viņi ir G20, bet uh, atkal tie tie paši regulātori, un dažkārt mēs šeit esam pat konservatīvāk nekā jaunatīstības valsts. Tātad šie te jauninājumi institūciju jomā ir ļoti svarīgi. Tā tad ir kā jāiesaist, kā iesaistīt uh, reālu ekonomiku un arī kā uh, pretoties šim, šai īstermiņa domāšanai finanšu sektorā. Finanses ir uh, pārāk svarīga joma, lai to atstātu tikai banķieru ziņā. Es domāju, ka jums ir taisnība, ka labāka nenozīmē uh, tā tādu pašu likumdošanas apjomu, es teicu, visaptverošāka. Tātad, manuprāt, eh, regul, jāregulē arī produktu un sektoru, kur līdz šim eh, gandrīz nav nekāds regulējums bijis. Bet nevajadzētu būt pārāk daudz noteikumiem, viņiem jābūt vienkāršiem, eh, varbūt, ja nepieciešams, kaut kas būtu jāaizliedz, bet būtu tāds plašs spektrs vajadzīgs. Un vēl viens uh, jautājums, eh, kas ir aktuāls, piemēram, Eiropā šī te, šīs lielās institūcijas, kas ir pārāk lielas, lai tās neglābtu, tās varbūt ir jāsadala eh, un eh, jāiesaist arī finanšu institūciju lietotāji šajās diskusijās, un šobrīd šeit ir trūkumi. Šie ir ļoti lieli visaptvaroši jautājumi. Es nedomāju, ka uh, Eh, jaunatīstības valsts tirgu varētu sacensties ar Eiropu par šiem toksiskiem produktiem. Eh, tas, kāpēc eh, šoreiz jaunatīstības valstis nekļu, neciet no krīzes tik ļoti daudz, tas bija tāpēc, ka viņas ir bijušas ļoti piesardzīgas, tās neiesaistījās šajos tirgos tik ļoti, viņi drīzāk izvēlējās vienkāršas finanšu institūcijas un produktus. Un es domāju, ka tās turpinās šo piesardzīgo uh, Uh, ceļu un uh, diez vai būs konkurentes. Finanšu tīrgi tagad redz, ka jaunatīstības valstis aug un paradoxāli varbūt, ka tām dažās jomās pat ir mazāk problēmas ar parādiem. Jaunatīstības, es atvainojos, attīstības valsts pārāk uh, daudz naudas iegrūž visā šajā jomā un tad atkal rada jaunas problēmas. Un šajā jomā globāls regulējums ir svarīgs. Uh, piemēram, kā eh, reglamentēt eh, to, ka ja ir eh, laba ekonomika un tad ir pārāk augstas procentu liks, tātad ko mēs starptautiskā līmenī varam darīt, lai ierobežoties pārliekās finanšu plūsmas? Tie ir jautājumi, kas ir jārisina. Jūs man uzdevāt ļoti plašus jautājumus par līdzsvaru trūkumu. Tikai pavisam īsa atbilde uz ļoti visaptvarošu jautājumu. Viena no lietām, ko mēs eh, pētījām un apspriedām šajā grāmatā, ir tas, vai tātad sistēma ir eh, balstīta ASV, jo īpaši uz to, ka visu laiku ir deficīti, deficīts, un tā eh, tiek nodrošināta pasaules izaugsme ekonomikā. Tas nav labākais veids, kā to darīt, un par to rakstīja arī Roberts Trifins, bet nekas šeit nav darīts. Uh, Un atkal ir ļoti interesanti diskusija par to, vai uh, ilgtermiņā vajadzētu virzīties uz starptautisku valūdu un uh, paplašināt uh, šo te SDR nozīmi. Un uh, uh, krīzes laikā šis instruments tika izmantots. Tātad tas varbūt ir tāds uh, jautājums, pie kā var strādāt. Tas ir viens no veidiem, kā varētu Uh, izvairīties no tā, ka ASV ir jāspēlē šī te uh, pēdējā uh, glābē loma. Finanšu pakalpojumu nodokļi, tas ļoti interesants jautājums, jo šķiet varbūt, ka ir tāds kā izņēmums. Katram ir jāmaksā nodokļi, bet finanšu transakcijas netiek apliekts ar nodokļiem, un to es nekad neesmu sapratusi. Un tad jūs sākat par to domāt, uh, tad eh, kāds saka, jā, nu, ja to uzliks, tad eh, cilvēki no tā izvairīsies no to maksāšanas. Eh, es domāju, ka ir šāda tehnoloģija, kā to izdarīt. Mums tiešām notiek reālā laika režīmā transakcijas bankās, publiskās privātās partnerībās, un varbūt, ka to varētu vēl uzlabot, lai nodrošinātu, ka lielākā daļa transakciju notiek šādā veidā, un tad būtu pat ļoti vienkārši ieviest uh, valūtas transakciju nodokli. Tas būtu ļoti uh, viegli, ļoti vienkārši un ļoti neliels varētu būt šis nodoklis, un tas nekādā ziņā nemazinātu likviditāti. Tas būtu ļoti vienkārši. Un to varētu ieviest attiecībā uz valūtām, piemēram, uz eiro, uz mārciņu. Uh, un uz dolāru un jēnu, protams. Bet es domāju, ka tas šobrīd patiesībā ir kaut kas tāds, ko varētu izdarīt un kas nedaudz varētu palīdzēt ierobežot spekulatīvos aspektus, bet tas galvenokārt uh, uh dotu ieņēmumus uh, valdībām. Otmār? Otmār. Otmār. Jā, Frau Profesor, Jā, profesors Kundze. Man ir nu, tāda neomlīga sajūta, jo analīzē uh, un uh, nospražot mērķi, mēs esam viensprāts, bet, mēs, run, bet jūs runājat par Obamu. Un uh, mans jautājums ir, vai tas, ko viņš pats ir pieteicis lielāku regulējumu, vai viņam būs senātā un kongresā vairākums? Jūs runājat par to, ka bāzēs noteikumi ir pārāk uh, strikti noteikti, bet kādēļ uh, pat šī forma, m, mm, pat šo netika uh, izdiskutēts un kādēļ tā netika ieviest tajā pašā laikā arī ASV, Amerikā? Mēs runājam par Eiropas Savienību un uh, ASV, par to, uh, kādēļ tad netiek radīti kopīgi noteikumi un kopīga uzraudzība un kāda ietekme ir dolāra atkarībai no situācijas starp Ķīnu un Ameriku un tā ietekme uz globāliem regulējumiem. Vai pietiek G20 un Bāzeles komiteja, vai pietiek šie divi fórumi, lai tas, ko jūs analīzē pareizi pateicāt, globālus regulējumus ieviest? Un vai jūs patiesi redzat, ka šī politiskā grība kļūst dinamiskāk un viss tas, ko jūs teicāt, uh, lai to īstenotu. Man ir tāds iespējas, ka uh, politiskā griba ir vājinājusies. Tas, par ko tiek runāts publiski, lai to patiesi arī uh, ieviestu realitātē. Šķiet, ka pastāv vienmēr šī spriedze starp retoriku un realitāti. Šķiet, ka visi tagad ir viensprātis, visi visu atbalsta un tā tālāk. Es īsti vairs nezinu, ko darīt. Es eh, rakstu kaut kādus dokumentus par precikliskumu un eh, aptverīgumu un tā tālāk. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek, tad, kā jūs teicāt, eh, šī darbība nav pārāk ambicioza. Uh, bet es domāju, ka mums ir šī vīzija, ka mums ir jāturpina virzīties uz priekšu. Manuprāt, politiķiem ir ļoti plašas iespējas rīkoties, jo galu galā jums ir interese par jūsu ekonomikas attīstību, jebkurā gadījumā jums vajadzētu būt šādai interesē. Taču cilvēki finanšu sektorā vēlas saņemt prēmijas, vēlas saņemt jau pēc trīs mēnešiem. Jums ir nedaudz garāks pilnvaru termiņš, jums vēlēšanas ir tikai pēc vairākiem gadiem. Es domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt, kur tad eh, nokļūs mūsu ekonomika, kur virzās Eiropa. Protams, ka tas ir sarežģītāk nekā 30. gados, kad runa bija galvenokārt par Amerikas Savienotajām valstīm. Taču, ja ASV un Eiropa uzņemsies vadošo lomu šajos jautājumos, tad es uzskatu, ka tas veidos pamatu vienprātībai visā pasaulē. Ja jūs to nedarīsiet, tad visa pasaule atkal sadalīsies, ja attīstības valstis aizies citā virzienā un Amerika pavisam citā virzienā, un tādējādi hauss būs daudz lielāks. Uzskatu, ka ir svarīgi uzņemties līdera lomu. Protams, ka drīz netiks izveidots globālais regulators, taču ir eh, jānodrošina šī virzība uz daudz spēcīgāku globālu koordināciju. Īsnībā tiek veidota šāda globāla pārvaldība, bet tas netiek pateikts eh, skaļi. Šķiet, ka ir šāds liels lēciens uz eh, šādu pārvaldību. Attīstības valstīs bieži vien argumenti ir daudz radikālāki. Tur tiek teikts, ka ja šāds globāls regulators netiks izveidots, mēs jūtamies nedroši šādā uh, globalizētā finanšu pasaulē, un tieši tāpēc mēs slēgsim savus kapitāla fondus. Es uzskatu, ka tas nav pareizi, tas sadalīs tirgus. Es uzskatu, ka tas ir vislabākais arguments globālajai rīcībai. Ja tas netiks darīts, tad mēs riskējam ar uh, tirgu segmentēšanu, un uh, es domāju, ka ar to arī pietiktu. No savas puses es arī vēlētos uzdot dažus jautājumus, saka priekšēdētājs. Pirmkārtām es uh, gribētu jums piekrist, ka e, pareizs un efektīvs regulēšanas ietvers varētu būt labs risinājums. Protams, to nevar izdarīt uzreiz, bet laika gaitā tas varētu būt ļoti labs risinājums. Tad, kad mēs runājam par efektīvu uzraudzību, tad mēs šeit domājam noteikumus, ietverus un organizatorisko struktūru. Mēs nekad nerunājam par cilvēkiem. Uh, Es uzskatu, ka mums var būt vislabākā organizatoriskā struktūra un vislabākie noteikumi, bet tas neko nedos, ja mēs nenodrošināsim, ka mūsu cilvēki ir eh, pirmkārtām labi speciālisti un darbojas vienādi. Mums pašlaik pastāv ļoti lielas kultūras atšķirības starp regulātoriem. Daži ir civilierēģi, daži ir noalgoti privā tirgu, ir atšķirības atāgojumā un tā tālāk. Es vēlētos dzirdēt no jums, kā rīkoties, ko darīt, lai mēs pārvarētu šos šķēršļus. Otrs. Eiropas Savienībai ir tāda visnotaļ fatāla iezīme nesaskatīt konkrētu attīstību laicīgi. Un eh, mēs saskaramies ar smagām sekām, kā piemēram Grieķijas gadījums. Uh, vai arī mētiecīgi tiek nogaidīts, līdz kaut kas notiek, un pēc tam tiek radīts eksposte risinājums. Tā vietā, lai domātu par eksante risinājumiem. Tas attiecas arī uz sloga sadalīšanu, tad, kad mēs domājam par pārobežu finanšu darījumiem. Mums nav risinājumu, ex-ante risinājumu šādiem gadījumiem. Es gribētu dzirdēt jūsu padomus, kā mēs varētu uzlabot situāciju. Uzskatu, ka šie jautājumi ir ļoti būtiski. Šis jautājums par cilvēkiem ir vissvarīgākais. Piemēram, ir vajadzīgi salīdzinoši labi atalgoti regulātori, tā lai viņus nepārmāktu vēlme jau nākamajā gadā pievienoties finanšu sektoram. Daži argumentē, ka atalgojumu vajadzētu piesaistīt rezultātiem. Tas ir ļoti sarežģīti. Protams, ka varētu par to padomāt, jo prēmijas, piemēram, var piesaistīt īstermiņa rezultātiem privātajā sektorā. Bet eh, mēs varētu, piemēram, lielu algas daļu piesaistīt finanšu stabilitātei. Jaunzēlandē, piemēram, ministra atalgojums ir atkarīgs no inflācijas rādītāju ievērošanas. Protams, tas ir visnotaļ sarežģīti, bet mums vajadzētu pārdomāt, kā rīkoties. Tad labi apmaksāts darbinieki, prestiži, amati un tā tālāk. Tas attiecas gan uz regulātoriem, gan uz uzraugiem. Par slogu sadalīšanu krīzes gadījumā Eiropa nebija sagatavota. Ir ļoti labi, ka tiek spriests par Eiropas regulātoru, bet uh, īstenībā uh, ir visnotaļ pārsteidzoši, ka ņemot vērā tīrgu apvienošanos Eiropas Savienībā šāds regulators netika izveidots jau agrāk. Protams, ka ir rūpīgi jāpārdomā sloga sadalīšanas mehānismi tad, kad bankas atrodas krīzē. Īslanda, piemēram, šeit ir konkrēts piemērs. Piemēram, Īslande, Īslandē tiek pārmests, ka tā ir it kā ievērojusi Eiropas Savienības noteikumus, bet, manuprāt, tā tos interpretēja ļoti brīvi. Bet galvenais, protams, ir eksanti noteikumi. Pēdējais jautājums. Svinbērnas kundze. Es pavisam ātri uzdošu šo jautājumu. Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Es vēlējos nedaudz detalizētāk parunāt par vienu no aspektiem 23. lapusē jūsu ziņojumā. Tur ir kaut kas tāds, ko es mūsu krīzes komitē dzirdēju pirmo reizi. Jūs teicāt, ka ir jāizmanto tādi instrumenti, kas nebūtu iekļauti bilancē, tīpaši finanšu sektorā. Un ņemot vērā e, pēdējos pierādījumus, kas ir parādījušies tikai pēdējā nedēļā attiecībā uz Lēman sabrukumu, tad es gribētu dzirdēt, kā šos instrumentus varētu izmantot, lai izvairītos no precikliskiem regulējumiem banku sektorā nākotnē. Uh, Vai ir kādi iemesli, kāpēc bankas vai citas finanšu institūcijas varētu turpināt izmantot šādus īpaša mērķa instrumentus un eh, citus instrumentus, kas nav iekļauti bilancē? Piemēram, pirms krīzes šī banka vairs neeksistē, tā tika pārņemta, bet eh, šai bankai bija vairāki tūkstoši šādu instrumentu. Varbūt tos vajadzētu iekļaut bilancē tagad, caurdzmības labad lai mums nevajadzētu noteikt kādas citas prasības. Visam īsi atbilde jā. Viens risinājums, to izmantoja Spāņi, viņi teica, ka e, viss, kas nav iekļauts bilancē, ir jāpakaļ tādām pašām kapitāla prasībām kā bilance. Bet Spāņiem, protams, šis risinājums neko nepalīdzēja. Jā, visi, protams, vēlas e, bilanci. Nav nekāda iemesla, kāpēc mums vajadzētu vērsties pret kaut ko tādu. Nē, esmu strādājis pie šī jautājuma, bet mums par to vajadzētu padomāt. Finanšu atskaites. Kā nodrošināt, lai tās būtu pietiekami cauradzemas? Tie ir vienkārši noteikumi, tā tad nav nekādu īpašu instrumentu, nav nekādu Mm, instrumenti, kas nav iekļauti bilancē. Tādā veidā mēs izvairītos no slēpšanās. Regulatori ir ļoti proaktīvi. Mm, bijus, esmu saskārusies ar diviem gadījumiem divās atsevišķās valstīs. Viņi mani piesaistīja kā akadēmiķi, lai uzsapr, uzzinātu un saprastu, kas tad īsti notiek finanšu sektorā. Kāpēc tad nav noteikta prasība, ka regulātoriem vajadzētu apmeklēt šīs bankas, ka viņiem vajadzētu nodrošināt pietiekamu lielu cauradzamību uzraugāmajās iestādēs. Liels paldies Grifitas Džonsas kundzei par ļoti interesanto viedokļu apmaiņu. Liels paldies, ka atvēlējāt mums laiku un ieradāties pie mums. Līdz ar to pirmā paneļa diskusija ir beigusies. Es atvainojos, mums tagad sāksies pirmā paneļa diskusija, un es detalizēti neiepazīstināšu jūs ar mūsu paneļa diskusiju dalībniekiem. Vispirms došu vārdu Hattonu kungam un pēc tam Lukrēcēja Raihlinai. Lūdzu, vienkārši pamājiet tur, tad, kad ir jānomaina slaids. Cik man daudz laika ir atvēlēts? Desmit minūtes. Ļoti labi. Centīšos runāt ātri. Trīs, četri punkti. Pirmām kārtām uzskatu, ka attiecībā uz Stefānijas teikto es vēlējos jums parādīt dažus skaitļus. The, uh, uh, the system, um, the... Finanšu sistēmas izaugsmē rietumos ir sasniegusi savus galīgos griestus, un es jums parādīšu dažus ciparus, kas to pierāda. Attiecībā uz izējas stratēģijām, manuprāt, tie ir tādi ļoti delikāti. Mums ir jāpanāk līdzsvars starp uh, publisko deficītu un privāto sektoru, jo privātajā sektorā ir ārkārtīgi lieli parādi. Attiecībā uz augsta riska fondiem es gribētu jums parādīt dažus ciparus, kas pierāda, ka es atbalstu labāku uzraudzību pār hedge fondiem, taču es neesmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments un arī šī komiteja būtu pievērsusies īstajam mērķim. Uzskatu, ka lielākie spēlītē, spēlētāji derivātu tirgu ir Deutsche Bank, Softgen un GNP, un tās ir um, Francijas un Vācijas bankas, un uh, cipari šo institūciju bilancēs ir visproblemātiskākie. Mums vajadzētu paskatīties, kas notiek Francijā un Vācijā un arī Lielbritānijā. Attiecībā uz izēju, uz izēju stratēģiju, es gribētu teikt, ka vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu, ir tas, ko pieminēja Davids Kamerons, tad lielā sabiedrības programma, jeb lielais novatoriskums. Uzskatu, ka vienīgais veids, kā Eiropas Savienības ekonomikas uh, varētu ģenerēt pietiekami lielu izaugsmi un darba vietas turpmāko desmitgadu laikā, ir nodrošināt novatoriskas ekosistēmas, kas ļautu veicināt uh, to ekonomikas nozari, kas ir balstīta uz zināšanām. Un banku nozare, protams, ir ļoti uh, liela daļa no novatoriskuma ekosistēmas. Pēdējo gadu laikā šķiet, ka banku sistēma cenšas atdalīties no nacionālajām ekosistēmām un cenšas uh, radīt naudu no naudas. Tas attiecas gan uz Deutsche Banka, gan arī uz BNP. Tagad parādīšu jums dažus uh, skaitļus, dažus grafikus, lai jūs varētu saprast, kas notiek. Nezinu, vai jūs varēsiet to izlasīt. Tas ir McKenzie globālā institūta pētījums par parādiem. Tad šeit ir redzams grafiks, kur ir redzams publiskie un privātie parādi lielākās G24 valstīs. Labajā pusē ir Lielbritānija un kreisajā pusē ir Krievija. Un visaugstākais eh, blociņš šajā gaišsilajā krāsā ir publiskais parāds. Un tad nāk privātie parādi un arī banku aizņēmumi. Ja mēs paskatāmies uz Japānu, tad, kad privātā sektora parāds sasniedza trīs reizes eh, IKP apmērus, tas bija 90. gada beigās, eh, šai valstī nācās domāt par 15 gadu atvesaļošanās periodu. Pašlaik Lielbritānijā šis parāds ir uh, trīs reizes IKP. Arī uh, Francijā un Vācijā tas ir sasniedzis uh, IKP divkāršu apmērā. Arī privātajā sektorā ir ļoti lieli parādi, piemēram, Vācijā tas ir trīs reizes IKP. Arī daudzās citās valstīs tas ir pārsniedzis IKP. Tad, tad um, Spānija, Dienvidkoreja saskaras ar tādām pašām problēmām kā Japāna. Tā kā tās sastāda vienu trešo daļu no pasaules IKP, ja tās nesamazinās savus publisko, publiskos parādus turpmāko gadu laikā, tad izaugsme būs pavisam lēna pēc recesijas. Izejas stratēģijas Eh, fiskālajā jomā ir bijušas ļoti delikātas, bet arī monetārajā jomā eh, pret tām ir jātiecas tikpat delikāti. Es jums parādīšu, kā ir pieaugušas Lielbritānijas bankas attiecībā ar IKP pēc Islandes krīzes eh, mums ir tāds vislielākais izaugums, un tas tā vairs nevarētu turpināties. Tagad paskatīsimies uz savstarpējo saistību starp uh, tirzniecības līdzekļiem. Bank, as you'll see, has the highest proportion of trading assets of, uh, and the highest leverage. Um, Deutsche Bank is pretty close to a hedge fund. Um, same story about UBS, SocGen. Tas pats attiecas uz UBS, un tas pats attiecas arī uz amerikāņu bankām, uz uh, GP Morgan un uh, Citigroup. Tās jūs visi šeit redzat apakšā. Eiropā uh, Eh, mums ir tādas pašas problēmas ar uh, banku sistēmu. Amerikāņi uztraucas. Europe. Um, uh... Es domāju, ka mums būtu jāuztraucas par šīm problēmām. Stefānija runāja par regulēšanu. Mums vajadzētu nedaudz papētīt šos punktus. Mēs redzam, kāda ir bijusi banku reakcija pēc Bāzeles 2. Mēs pieredzējām šo pašu lietu arī Lēman gadījumā, to jau pieminēja kāds no kolēģiem. Tas pats attiecas arī uz Islandes bankām. Tagad ir atklājies, tas viss ir atklājies arī ASV senātā. Pēc Bāzeles 2 mēs redzam šos riskantos gadījumus, tie ir gaiši zilā krāsā iekarāsoti. Tā kā tas viss attiecas uz Bāzeli 2, tad eh, šīs institūcijas ieguva tiesības regulēt pašas sevi. Pēc eh, desmit gadiem šīs pašas eh, pamatlīdzekļu stratēģijas vairs netika uzskatītas par tik riskantām, tās tika uzskatītas par, uz, par, uz pusi uh, mazāk riskantas. Ja mēs paskatāmies uz lielākajām bankām, tad tās uh, ir apspēlējušas regulātoru patiešām pārsteidzošā veidā. Es uzskatu, ka šai ko komitejai vajadzētu likt uzsvaru uz šiem jautājumiem. Mums ir jādomā par starpbanku garantijām, par speciālās likviditātes nodrošināšanu, par kur runās mans kolēģis. Uh, Šķiet, ka te ir runa par nepareizu rīcību ar banku bilancēm, un uh, šī krāpšanās ir sasniegusi ārkārtīgi lielus apmērus. Es domāju, ka izejas stratēģijas centrālajām bankām būs ļoti svarīgas, un uh, to sekas ietekmēs mūs vēl vairākus gadus. Tagad par deregulāciju un par to, kā tas ir ietekmējis uh, pamatlīdzekļus bankās un to atgūšanu. Pastīsimies, kā tas ir ietekmējis algas bankās. Tad ir 40% pieaugums, mēs paskatāmies uz pašu augstāko posmu. Tas attiecas uz augstākajām finanšu institūcijām. Šīs, šī, šī nauda, ko viņi paši sev ir radījuši, ir milzīga. Neiedzināšos šajos jautājumos, ja vienkārši nav tik daudz laika. Vienīgais veids, kā mēs varētu rīkoties Eiropas Savienībā, ir veidot ekonomiku, kas ir balstīta uz zināšanām. Tieši te, manuprāt, mēs varētu pieredzēt da pieaugumu darba vietu skaitā, un mēs varētu nodrošināt arī pozitīvu ietekmi uz pārējām nozarēm visās dalību valstīs var redzēt, ka tieši zināšanu ekonomika ir ģenerējusi visvairāk darba vietu, bet tas varbūt ir nedaudz garlaicīgi. Varbūt nevis garlaicīgi, bet to, eh, to ir ļoti sarežģīti izskaidrot tik īsā laikā, kāds man ir atvēlēts. Ir jāatcerās, ka ir notiek ļoti sarežģīta savstarpēja iedarbība starp uh, tehnoloģiskām zinošanām un to, kā tas ietekmē uzņēmējs. Notiek nu, daudz dažādu eksperimentu, tiek uh, domāts par to, kuras idejas atlasīt, kā mobilizēt resursus, lai šīs idejas varētu īstenot. Ir ļoti daudz dažādu institūciju, kas rada šādas ekosistēmas, kas ir balstītas uz zināšanām. Tāpat arī ir mm, vidēji uzņēmumi, kas pārveidojas par lieliem uzņēmumiem, jāatcerās arī par universitāšu lomu. Novatoriskuma ekosistēmā vissvarīgākais ir, kā mobilizēt finansējumu. Mūsu valstīs eh, finanšu sistēma, manuprāt, ir izvairījusies no saviem pienākumiem šajā jomā. Tā ir likusi lielu uzsvaru uz aizdevumiem nekustamā īpašuma jomā vai arī pievērsusies šiem dīvainajiem finanšu instrumentiem vai derivātiem, kas ir saistīti ar sistēmisku risku. Pēc manām domām mums ir jānodrošina, lai finanšu sistēma pietuvotos atpakaļ zemē. Šeit nav runa par nodokļu paradīzēm vai hedge fondiem. Pašlaik Eiropas Savienība saskaras ar lielāko daļu no šīm problēmām. ASV ir tikai trīs šādas problēmas. Mums ir, tad ir trīsreiz vairāk problēmu nekā amerikāņiem, un tieši tāpēc mums ir jādomā par to, kā uzraudzīt šādas institūcijas un kā tās regulēt. Noslēgumā uzskatu, ka pašreizējais atbalsts un rezerves atbalsts, kā arī parādu līmenis un instrumenti, kas tika īstenoti, lai kā aizsargātu aizdevējus no kredītu riskiem, ir patiešām neievērojama, un arī uzticēšanās līmenis bankām ir ļoti zems. Tas nozīmē, ka starpbanku garantijas īsnībā nevarēs iztikt izmantotas. Protams, ka ir vajadzīgs vairāk kapitāla, taču atcerēsimies, ka bankas ir bijušas ļoti gudras. Tās ir apspēlējušas regulātoru bāzelē divi. Ir jāatcerās, ka vairāku dalībvalstu jurisdikcijas saka, ka kapitāla prasības dalībvalstu nu, jurisdikcijās ir daudz zemākas, un līdz ar to mums nav vienota kopsaucēja. Tieši tāpēc mēs nevaram būt pārāk optimistiski attiecībā uz uzkrājumu veidošanu. Ja bankas nevēlas to darīt, tad bankas var vērsties tiesā savā attiecīgajā dalību valstī. Tās var prasīt regulātoram, kāpēc gan tām vajadzētu paprasīt, vajadzētu paaugstināt savus uzkrājumus. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai banku darījumi tiktu nošķirti no vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības gadījumiem. ASV jau tika minētas līdzīgas idejas, un es ceru, ka komit šī komiteja tās atbalstīs. Mēs nevaram turpināt uh, rīkoties šādā veidā. Šāda banku sistēma nav pozitīva ne sabiedrībai, nec vispārējai ekonomikai. Kā jau tika minēts, bilances nav cauredzamas, un uh, līdz ar to bankas var saskarties ar ļoti lielām problēmām, bet tajā pašā laikā bankas var gūt uh, sev ārkārtīgi lielu pēļņu. Ja mēs ticam, ka novatoriskums ir pareizais ceļš uz priekšu, tad mūsu uh, finanšu sistēmas vajadzētu integrēt tādā sistēmā, kas rada patiesas vērtības. Makroekonomiski izaicinājumi ir ārkārtīgi lieli. Es ļoti uztraucos par to, ka Vācija gatavojas pieņemt likumu, kas ierobežos fiskālo politiku. Fiskālā politika 60. un 70. gados bija ļoti neefektīva zināšana ekonomikā, elastīgiem tirgiem, fiskālā politikā ir um, daudz mazāka spriedze. Jaunās ekonomiskās analīzes mūs virza tieši šajā virzienā, un mums ir jānodrošina, lai šī fiskālā politika tiktu izmantot izējas stratēģijā. Es uzskatu, ka noslēgumā Mums ir jāļauj mūsu banku sistēmām veidot ilgspējīgus uzņēmējdarbības modeļus, kas eh, ļautu centrālajām bankām un regulātoriem gan tiešā, gan netiešā veidā iejaukties banku darbībā. Ir jānodrošina arī vairāk darba vietu, un, protams, ka Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis stājas pretī ļoti lieliem izaicinājumiem turpmāko desmit gadu laikā, taču mēs nevaram cerēt, ka Āzija mūs izglābs. Manuprāt, Ķīnas banku sistēma ir tikpat vāja kā mūsējā, un tās spēja virzīties uz priekšu, ka tā it kā būtu pēdējais glābiņš pircēja lomā, kad aizstātu Amerikas Savienotās valstis, tas nebūtu nav patiesi iekšējais patēriņš Ķīnā ir daudz mazāks nekā Itālijā. Mums eh, Lielbritānijā un eh, arī ASV ir jāuzņemas atbildība par mm, pasaules ekonomikas vadību, un mums jādomā arī par darba vietām. Paldies! Eh, jūs aizrāvāties ar savām idejām, jūs prasījāt 5 minūtes, bet jums bija 15 minūtes. Tagad uh, Reiklēns kundze jums vārds. Paldies! Es uh, nedaudz mainīšu šo diskusiju uh, virzību, koncentrējoties uz ļoti konkrētiem izējas stratēģijas jautājumiem, proti, uh, kā pakāpeniski pārtraukt uh, īpašos monetārās politikas pasākumus, kādas centrālās bankas visā pasaulē īstenoja, lai cīnītos pret krīzi. Runājot par krīzi, es domāju, ka visi uh, ir redzējušos skaitļus, eh, recesijas skaitļus, vismagākā recesija tā ir kopš 30 gadiem. Šeit mēs redzam rūpnieciskās ražošanas skaitļus Eirozonā, un šeit jūs redzat, cik ļoti uh, samazinājās ražošanas apjoms. Šis eh, grafiks tātad parāda, ka šis kritums bija ļoti dziļš pēc Lehman Brothers bankrota. Uh, Tātad pēc tam, kad jau bija sākusies recesija, tad eh, tas pātrinājās un tas ir saprotams, jo finanšu faktori bija ļoti būtiski, jo tie vēl eh, pastiprināja sākotnējos šokus, kas eh, izrietēja no reālās ekonomikas. Bet kā jūs šeit redzat, ehm, tagad mēs jau redzam tādus atgūšanās asnus, ir tā sāk atlapt un arī eirozonu skaitļi ir diezgan iedrošinoši un tāpēc ir laiks eh, domāt par to, kā mēs pakāpeniski pārtrauksim īpašos pa pasākums. Šeit ir industriālā ražošana, bet to jūs eh, varat redzēt arī pakalpojumu sektorā dažos no grafikiem, kas ir manā prezentācijā. Tātad, eh, kāda ir bijusi politiskā atbilde? Es pievērsīšos galvenokārt ECB Um, un arī pievērsīšos uh, uh, apvienotās karalistes centrālajai bankai arī. Runājot par tradicionālo monetāro politiku, tad monetārās politikas atbildi par, uh, tātad bija dramatiski samazināti procentu likmes. Un jūs redzat, ka šīs ir īstermiņa Anglijas bankas un ECB un ASV centrālās bankas īstermiņa procentu likmes. Jūs redzat, ka šeit ir dažādi režīmi. Uh, Tad bija pirmā likviditātes krīze, kad tā parādījās 2007. gada augustā, tad eh, Fed, eh, tātad ASV banka jau bija sākusi mainīt savu politisko nostāju, kamēr ECB eh, tajā laikā strādāja ECB Mēs eh, saglabājām kādu laiku savu pozīciju, nemainījām to, jo projām bija inflācijas spiediens ekonomikā. Tikai pēc eh, Lehman Brothers sabrukuma eh, tātad, centrālās bankas tādā saskaņotā veidā samazināja procentu likmes diezgan dramatiski. Un, Būtībā mēs nonācām līdz nulles likmei, kas ir likviditātes slasts, kā tas tiek saukts ekonomikā. Uh, Uh, jo tad uh, inflācijas, uh, tātad šis procentu likums kļūst nevajadzīgs kā instruments. Jūs redzat, ka ECB rīkojas nedaudz savādāk, mēs palikām pie 1%, un toreiz tas tika kritizēts, bet es gribētu uh, nedaudz savādāk interpretēt šos skaitļus. Lai saprastu, ko tas nozīmē, ka ir 1%, 1 likme, uh, Eh, tagad, lai paaugstinātu likmi, ir jāsaprot, eh, kādi bija šie īpašie pasākumi, kas tika īstenot šajā laikā. Nestandarta pasākumi no 2007. gada augusta līdz 2008. gada oktobrim galvenokārt bija pasākumi, kas bija vērsti uz likviditātes operācijām, bet pēc Lehman Brothers sabrukuma ir arī tabula šajos slaidos. E, notika ne tikai izmaiņas standarta likviditātes operācijās, tātad tika pagarināti termiņi, bet arī e, bija izmaiņas centrālo banku bilancēs. Tātad ECB e, bilance palielinājās, tātad saistību sadaļa Eh, palielinājās. Šis pasākums, eh, kas tagad tiek tātad aprakstīts kā pirmais šajā slaidā, nozīmē, ka ECB eh, e pēc pieprasīja devām bankām likviditāti, un tas tagad arī turpinās, un tika Eh, paplašināts eh, garantijas arī uz BBB reitinga vērtspapīriem, tātad eh, likviditātes noteikumu ārvalstu valūtās, starp centrālajām bankām un obligāciju pirkšanas programma. Visi šie pasākumi deva tādu efektu, kas ļoti ātri normalizēja naudas tirgu. Uh, Šeit mēs redzam uh, atšķirības starp uh, Laibor un uh, OIS e likmēm. Mēs redzam, ka šeit ir bijusi spriedze naudas tirgū. Jūs redzat, ka ir šis te Lehman Brothers sabrukums, tas ir augstākais punkts, un tad jūs redzat, ka spriedze samazinās, un šobrīd mēs jau esam ļoti zemā līmenī. Uh, Būtībā finanšu sistēma tika izglābta, tā mēs varam teikt. Tātad es nedaudz mazāk pesimistiski raugos uz to, kā šīs eh, politikas ir tiešām darbojušās. Ja jūs paraugāties uz bilancēm, šeit jūs redzat eh, daudz krāsainu grafikas, ar kuriem jums patīk šīs krāsas. Šeit jūs redzat saistības, un pamatlīdzekļi. Jūs redzat šīs daudzās krāsas, kā ir mainījušās proporcijas bilancē pēc šiem pasākumiem. Un eh, pēc šīs kontūras jūs redzat eh, arī šo eh, naudas pieplūdes pasākumu rezultātu. Tātad pēc Lehman Brothers sabrukuma ne tikai mainījās operācija veids, bet bilāns arī palielinājās. Tātad uh, tika izmantotas depozīta uh, iespējas. Šis pats attiecas uz uh, ASV centrālo banku, un šeit mēs redzam, ka ir šis lēciens saistībā ar Lehman Brothers, uh, kur šis lēciens ir daudz lielāks, un tas pats arī attiecas uz Anglijas banku. Šīs finanšu institūcijas sāka ar ļoti nelielām bilancēm, un šobrīd šajā posmā, kad mēs paraugāmies uz centrālo banku uh, bilancēm, kas ir apmēram visas vienlīdzīgi, vienlīdzīga apjoma, tad mēs redzam, ka centrālās bankas ir kļuvušas par eh, ļoti būtiskiem starpniekiem. Tās ir tā kā aizstājušas finanšu tirgus, un eh, tas ir tāds tiešām būtisks vēsturisks fakts. Tagad divas lietas. Centrālo banku saistību uh, palielinājums tomēr neietekmē inflāciju vai inflācijas gaidas, ņemot vērā, ka risks finanšu tirgu un iedzīvotāju uh, rīcība. Tātad mēs zinām, ka inflācija nav atkarīga tikai no naudas pieejamības, bet arī no cilvēku rīcības. Uh, tad jāsaka, e, kredīta atbalsta instruments, ko izno ECB, nebūtu jāsprot tikai kā papildus nauda, bet arī attiecībā uz uh, procentu likmēm. Un tikai tad, ja mēs to saprotam, tad mēs varam runāt par uh, izējas stratēģijām un uh, tiešām izlasīt ECB un citu paziņojumus. Es šeit runāju par ECB, jo mēs esam Briselē. Uh, Parādzīsimies uz eirozonas īstermiņa procentu likmēm šeit šajā grafikā, ko jūs redzat, ir uh, uh procentu likme, kas uh, uh, tā ir nedro, nenodrošinātā procentu likme, kas ir nedaudz augstāka par pārfinansēšanas likmi, un tad jūs redzat arī tirgus likmi. Galvenais šeit ir tas, ka Kaut gan politikas uh, šī likme ir vienā procenta līmenī, kas ir ECB politikas noteiktā likme, tas ir viens procents, tad uh, EONijā tas ir tirgus likme, ir daudz zemāka. Un tas ir tas tieši šo īpašo pasākumu efekts, ko īsteno ECB. Tātad faktiski naudas politika uh, ir uh, daudz labvēlīgāk nekā mēs to varam nolasīt no šīs te politikas likmes 1% līmenī. Tātad uh, standarta monetārās politikas uh, ir nu, darbojušās. Tagad par pakāpenisku pasākumu pārtraukšanu. Šis ir uh, Eh, vēl nenotikušu operāciju profils, kas eh, attiecas uz 11. gadu, kā to eh, sniedz šo informāciju ECB. Tātad mēs varam sagaidīt, ka būs pārmērīga likviditāte 2000 gada laikā, piemēram, jūlijā, kad liela daļa no šiem pasākumiem tiks noslēgta, tātad tie beigsies. Uh, un pēc tam uh, samazināsies uh, likviditāte, protams. Bet jūs redzat, ka trišē uh, deklarētais profils uh, atbilst ļoti piesardzīgai pozīcijai. Tātad likviditāte tiks uh, samazināta pakāpeniskā veidā. Un, uh, Eh, saglabājot, eh, fiksēt šo te politikas eh, pārfinansēšanas likmi. Un no makroekonomikas perspektīvas mums ir jāsaprot, jās, jāspēj jādomā par to, ka tā kā šī likme ir fiksēta, ko tas nozīmē reālajai ekonomikai. Tātad šis fakts, ka būs šie tie pakāpeniskā īpašo likviditātes pasākumu pārtraukšana. Pirmkārt, tā būs tāda pakāpeniska uh, pieeja, uh, pārliekā uh, likviditāte saglabāsies augstā līmenī, bet tas nozīmēs, ka uh, tirgus likme tikai pakāpeniski līdz gada beigām pietuvosies pārfinansēšanas likmē, un tikai tad mēs varam sagaidīt, tad, kad Eonija sasniegs pārfinansēšanas likmes līmeni, tad mēs varam sagaidīt kaut kādu normalizēšanos. Tikai tad mēs uh, varam sagaidīt efektu uz reālo ekonomiku un uz kredītiem. Tur mums vajadzēs pavērot, kā situācija mainīsies 2011. gadā. Cik lieli būs šie efekti, cik spēcīgi, manuprāt, tie nebūs uh, ļoti spēcīgi, bet tie vēl pastāvēs. Tātad mums ir jārēķinās, ka ekonomika nedaudz sarūks 2011. gadā. Es uh, atbalstu ECB viedokli, šī te pieeja ir uh, bijusi tiešām ļoti vērtīgi tātad saglabāt šo fiksēto procentu likmi un pamazām pārtraukt likviditātes pasākumus tādā ļoti lēnā veidā. Kāpēc ECB nevarētu turpināt sniegt bankām šo te uh, līdzekļu uh, apjomu, kāpēc nevarētu to turpināt. Man atbildi ir nē, to nedrīkst turpināt. Tagad ir jāatgūstās tirgiem, ir jānovērš tas, ka finanšu sektors kļūst tā kā atkarīgs no e, šī centrālo banku atbalsta. Kolēģis pirms manis jau teica, ka tas ir nerealistiski, tātad visu laiku domāt par e, likviditātes sniegšanu bankām un to turpināt darīt, jo finansiālais trauslums, finanšu sistēma joprojām ir trausla. Bet, ja mēs eh, runājam par dažādām bankām un to rīcību, tad jāsaka, ka joprojām mēs redzam, ka ir zināma spriedze banku sistēmā. Mēs redzam, ka pat uh, tirgu var aizņemties lētāk nekā ECB noteiktā procentu likme, uh, bet tas ir lielā mēlā, mērā saistīts ar uh, dažām finanšu institūcijām, nevis ar banku sektoru kā tādu. Es redzu, ka tā ir komunikācijas problēma centrālajām bankām, jo no vienas puses kaut kādā brīdī, ja jūs saprotat eh, to loģiku, kam es te, tam, ko es teicu, tad uh, eh, Eonija ir faktiskā likme, ar kuru kontrolēt likviditāti, Bet kā cilvēkiem un Eiropas parlamentam paskaidrot šo te politiku ir eh, šī refinansēšanas likme. Un ja jūs vēlaties saprast, ko viņi dara, tad jums jāskatās uz abām likmēm. Un mēs tagad esam situācijā, eh, kad eh, monetārā politika darbojas savādāk nekā pirms krīzes. Jūs nevarat skatīties tikai uz vienu likmi, jums ir jāskat gan tirgus likme, gan pārfinansēšanas likme. Uh, Tas varbūt ir problemātiski iedzīvotājiem, bet arī komunikācijas problēma centrālajai bankai, kas uh, varētu uh, kļūt vēl problemātiskāk, ja rastos inflācijas spriedze un uh, reālā ekonomika sāktu reaģēt uz šiem signāliem. Ko tad tas nozīmē? Vai tas ir svarīgi, vai tās ir tikai tehniskas detaļas? Uh, jā un nē. Mums jādomā par monetālo politiku saistībā ar citām politikām, vai mans laiks ir beidzies. Tātad saistībā ar citām politikām viena no tām ir. Uh, Tātad, ja mēs runājam par tirgiem, tad es būtu pārsteigta, ja likmes sāktu pieaugt pirms, jā, uh, pirms būs samazinājies šis, šī atšķirības starp e-, e-, Eonija un uh, pārfinansēšanas likmi. Tas varētu būt kaut kad 11. gadā, bet uh, es domāju, ka ir būtiskāki jautājumi, kas ir jāuzdod, ko centrālās bankas darīs šajā jaunajā situācijā. ECB nav regulators, bet uh, tagad uh, tai būs uh, makro piesardzības funkcijas, un tās ir funkcijas, kas varbūt nav īpaši sāpīgas, tur ir runa par brīdinājumiem, par, par analīzi, uh, Nav pārāk daudz instrumentu, ko centrālā banka var izmantot, un nav arī nekāda pieredze, kā uh, veikt šīs divas funkcijas, uh, ko es nosaucu. Tātad centrālajām bankām būs jādomā, kā uh, risināt šīs divas lietas, kamēr ierobežo, uh, instrumenta apjoms ir ierobežots. Vissvarīgākais e, Eiropas ietvarā ir diskutēt par saikni ar fiskālo politiku. Protams, ECB atbalsts finanšu tirgum ir palīdzējis gan finanšu institūcijām, gan valdībām šajā krīzē. Bet mēs redzam arī, ka tur ir ierobežojumi, ka, ka nevar uh, pārfinansēt, un tad vienīgais iemesls, tad instruments, ko viņi var izmantot, ir uh, Eh, tas, ko izmantoja varbūt Grieķijas gadījumā, bet ir skaidrs, ka šī saikna starp monetāro un fiskālo politiku eh, ir ļoti būtisks jautājums, būs ļoti būtisks jautājums eh, nākotnē, jo īpaši Eirozonā. Un tā ir ļoti svarīga Eiropas daļa, un ar to arī gribētu noslēgt savu uzstāšanos. Uh, Paldies, tagad pievērsīsimies jautājumu daļai, un pirmais Hans Pēters Mārtiņs. Well, thanks a lot. It's great, Mr. Hutton, to see you here. And... Liels prieks redzēt uh, Hatan kungu šeit pie mums. Liels prieks arī, ka viņš ir ticis uzaicināts. Man ir īstenībā viens lūgums. Varbūt jūs varētu mums atstāt šos grafikus, ko jūs rādījāt uz slaidiem, uh, uz ekrāna. Uh, es gribētu tos nokopēt, tas man noteikti ļoti palīdzētu. Tāpat arī varbūt jūs varētu nedaudz nokomentēt savas re rekomendācijas. Jūs teicāt, ka Eh, finanšu sistēmai būs eh, vajadzīgs faktisks un arī rezerves atbalsts vairāk nekā desmit gadus. Un jūs arī teicāt, ka publiskajiem parādam viss ir vajadzētu pieaugt. Jūs esat eh, agrāk bijis žurnālists, tāpat kā es. Jūsuprāt, ko jūs mums kā politiķiem rekomendētu? lai mēs varētu pārliecināt sabiedrību, ka tas ir patiešām reālākais veids, kā rīkoties. Jūs pieminējāt Vāciju, bet es nāku no Austrijas, bet esmu sastrādījies arī ar Špīgēlu korespondentiem Vācijā. Jūsuprāt, kāda ir jūsu pieņēmumi, kas būtu jādara, kā lai mēs ietekmējam sabiedrības viedokli Vācijā, lai viņi saprastu šo problēmu, lai nebūtu jānacionalizē bankas? Ja es sapratu jūs teikto pareizi, tad tas mūs novestu pie šī uzticības uh, līmeņa samazināšanās un pie banku rīcības ietekmēšanas. Es uh, gribētu ieteikt, lai arī nākamais jautājums uzdevējs uzdod savu jautājumu, un tad mēs dosim vārdu atbildē. Lūdzu, uzdodiet jautājumu. Another... Manuprāt, viņam bija jautājums otram runātājam. Es atvainojos, pavisam īss jautājums Raiklingas kundzei. Jūs mums parādījāt slaidus par izcilu dārījumu Turpināšu vācu valodā. Un paskatoties uz šo dokumentu, tad jūs domājat ar šo uh, spēcīgo samazināšanos 470 uh, miljārdu eiro Eiropas centrālā banka uh, atsauks jūnija vidū. Bet kādēļ jūs esat tik optimistiski, ka tas tiešām tā arī notiks? Nevis, vai arī tas ir vienkārši tāds uh, pieņēmums no jūsu puses, vai arī būs pagarinājums. Un ja būs tādi pagarinājumi, kādi tad būtu šie ietekmes vērtējumi uz situāciju kopumā, kā jūs to vērtētu? And, and you... Varbūt uh, mēs varētu tev dot vārdu atbildē, lūdzu. Man ir ļoti liels prieks, es ar lielu prieku jums atstāšu kopijas no saviem slaidiem. Eh, jebkurā gadījumā es runāju ilgāk nekā man bija atvēlēts. Kā tad eh, pārliecināt Vācijas iedzīvotājus par eh, šo gadījumu? Šķiet, ka tas bija jūsu galvenais jautājums. Jā, protams, ka Vācijas iedzīvotāji zina, kāda ir situācija, bet varbūt Mums viņus vajadzētu vairāk pārliecināt par to, kādas sadalīšanās notiek banku nozarē. Lielākās Vācijas bankas ir kļuvušas par lielākajiem spēlētājiem Londonas un Ņujorkas sistēmā. Tās ir kļuvušas agresīvākas pat par anglosakšu bankām. Un šķiet, ka tās vēlas uh, iegūt tieši tādu pašu peļņu un vēlas to darīt tieši tajā pašā jomā. Manuprāt, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem Vācijā ir eh, tāds pats kā Lielbritānijā un Francijā un arī Spānijā, jo tur arī bija vērojams līdzīgs fenomens. Varbūt tas nav tik akūts Itālijā. Banku sistēma ir vienkārši kļuvusi ārkārtīgi startautiska, un tā ir it kā atdalījusies no novatoriskuma un investīcijām savā valstī. Es gribētu teikt, ka Ja jūs to izdarīsiet, tad jūs varēsiet arī atbrīvoties no ārkārtīgi konservatīvās fiskālās politikas. Ja jūs centīsieties darīt abas šīs lietas, tad eh, jūs saskarsieties ar lielām problēmām Vācijas sistēmā. Man ļoti patika kolēģi prezentācija, un, manuprāt, Eiropas centrālā banka rīkojas ļoti neparasti. Tā iepērka sektās obligācijas, tā vēršas pret eh, ķīlām, patiešām tā ir ieviesusi ļoti neparastas lietas. Ja tai izdosies rīkoties ātri, tad eh, ņemot vērā šo zemo uzticēšanās līmenī, kas pastāv tirgū, tad situācija noteikti nebūs tikpat laba kā pašlaik. Par jūsu jautājumu par šo samazināšanos. Mikrofons ir ieslēgts. kritumu, kas ir norādīts manā slaidā. Tie ir 12 mēneši attiecībā uz refinansēšanas darījumiem. Tie ir lieli darījumi un, protams, ietver sevī risku. Taču doma ir nodrošināt dažādus instrumentus, vairākus pielāgošanas operācijas, par kurām ECB tikko ir paziņojusi. Un uh, ņemot vērā visus iespējamos scenārijus, ko esmu redzējusi tirgu, ko esmu redzējusi iekšējos ECB pētījumos, es nedomāju, ka kādā no realistiskajiem scenārijiem mēs to varētu sagaidīt. Es nedomāju, ka mēs varētu saskarties ar lielām likviditātes problēmām tuvākajā nākotnē. Taču es paredzu, ka būs spriedzes starp dažām finanšu institūcijām, īpaši uh, Grieķijas bankām. Eiropas situācija attiecībā pret ASV centrālo banku ir tāda, ka mēs visu esam darījuši pārāk neiejaucoties operāciju ietvarā. Tas netika mainīts. Ir ļoti vienkārši tajā iekļūt un no tā izkļūt. Tātad no tā var iziet, neradot pārāk lielu nestabilitāti finanšu sektorā. Ja vien jūs nedomājat, ka mūsu banku sektors ir ļoti viegli ievainojams, ļoti trausls, tad ņemot vērā to, kas tiek sagaidīts par reāli ekonomikas atveseļošanos, tad ņemot vērā šo situāciju, ka lielākā daļa no bankām ir šādā situācijā, es nedomāju, ka mēs varam gaidīt. You, And I too have, uh, two separate sets of... Man ir divi atsevišķi jautājumi, jo šie abi runātāji izteicās ļoti atšķirīgi, viņu temati bija ļoti atšķirīgi, un man ļoti patika viņa prezentācijas. Hatona kungs, man ļoti patika jūsu ieteikums, ka mums vajadzētu paradigmas maiņu banku sektorā, tā lai mēs nodrošinātu uh, šo ekosistēmu banču, banku sektorā Šķiet, ka novatoriskumu pašlaik finansē riska kapitālu, ko nodrošina institūcijas, kas nav bankas, ir īpaši riska kapitāls un uh, hedge fondi. Tieši tāpēc es gribētu zināt, kā mēs veicināsim, lai tradicionālā banku prakse mainītu savas prioritātes un lai tā piedalītos novatoriskajās ekosistēmās, kas man patiešām šķiet interesantas. Tāpat arī man interesē, kā mēs varētu ieviest pasākumus, lai ierobežotu banku nozari, lai ierobežotu tā īpatsvaru dalību valsts IKP. Es saprotu, ka Lielbritānijā mums ir augsts riska profils, bet mums ir jāatcerās arī par globālajiem finanšu centriem, vai to mums vajadzētu uzskatīt par daļu no mūsu IKP, vai arī par Eiropas IKP daļu, jo galu galā tas ir Eiropas finanšu centrs. Tagad Raihlins kundzē vārds attiecībā uz e, šiem slaidiem, kur jūs e, norādat uz ECB reakciju uz procentu likmēm pēdējo desmit gadu laikā un salīdzinat to ar Feds reakciju, tad ECB ir darbojusies pārāk e, īsu laiku un tā ir saglabājusi savas procentu likmes augstā līmenī. Bet neskatoties uz to, vairākas Eirozonas dalību valstis neizvairījās no šiem aktīvu burbuļiem. Es domāju, ka šis instruments ir pārāk uh, trūls. Mums vajadzētu šeit iekļaut arī daudz citus instrumentus. Ir jāatcerās, ka ir arī citas dalībvalstis ārpus eirozonas, un tās tagad akceptēs kapitāla prasības, jo tie ir precikliski pasākumi. Bet mums vajadzētu nodrošināt, lai centrāla bankas paaugstina savas procentu likmes tad, kad ekonomikā ir izaugsme, un samazina procentu likmes, tad, kad ekonomika, uh, ekonomikas līmenis pazeminās. Galu galā mēs iestājāmies par stabilitāti, nevis par mm, lēnu izaugsmi, ko iedaisa ekonomika. Hatton kungs, lūdzu, jums vārds atbildē. Lielas paldies! Es atbalstu 20 21. gadsimta versiju. Es neredzu nekādus iemeslus, kāpēc. Uh, I, an earlier question to Stephanie was actually can one Kāpēc bankām vajadzētu šādā veidā rīkoties? Stefāna izteicās par derivātiem. Man šķiet, ka mēs varam un mēs drīkstam to darīt. Manuprāt, jautājums, kas tika uzdots, nav pareizs. Mums ir jāskatās, ko banķieri domā, ko viņi uzskata par normālu regulējošo ietvaru. Eksāmenā jautājumi ir pavisam savādāki. Eksāmenams ir jāatbild uz to, ko mēs vēlamies, lai bankas darītu. Mēs varam izmainīt šo arhitektūru un mēs varam ietekmēt bankas. Pēļņas likmes bankās ir izskaiši cauri griestiem, kā jau es to norādīju, arī personīgais atalgojums ir pārsniedzis visas iespējamās robežas. Nav pareizi uzdot jautājumu, ko bankas sagaida no mums. Kā jau es teicu, Lielbritānijas Ang Anglijas bankas vadītājs Hongkongā pagājušajā nedēļā teica, ka ir vairāki pierādījumi, ka ekonomikas eh, nevar iztikt bez lielām bankām. Es uzskatu, ka Eiropai un Eiropas parlamentam vajadzētu eh, domāt par uzticības veicināšanu Es nedomāju, kāpēc eh, Eiropa nevarētu rīkoties savādāk kā ASV. Manuprāt, lielās bankas neveic nekādas ekonomiskas funkcijas un tās neatbalsta um, Eiropas investīciju ekosistēmai. Es domāju, ka mums eh, vajadzētu uzdot pavisam skaidrus un asus jautājumus. Raihlīnas kundzē vārds. Kā jau jūs teicāt, Eiropas centrālās bankas pirms krīzes tika kritizētas, it īpaši 2003. un 2004. gadā par to, ka procentu likmes bija pietiekami augstas. E, tolaik e, problēma bija deflācija. Par to visi domāja. Bet es domāju, par šo tematu mēs varētu runāt atsevišķi. Uh, Jebkurā gadījumā tas ir ļoti būtiski Eiropas Savienībai, tad šī nominālā procentu likme valstīs, kur ir augstāka inflācija, dažādu iemeslu dēļ, vai nu tās eh, centās attīstīties, vai arī tajās bija augsta iz, izaugsme, īsnībā reālā um, procentu likme bija daudz zemāka, un tieši tas arī radīja pamatlīdzekļu burbuļus un tā tālāk. Tas attiecas uz Spāniju un Īriju. Vai mēs tiešām varam piemērot visiem vienādu risinājumu? Vai mēs varam saglabāt eh, monetāro politiku viendabīgu visā Eirozonā, ņemot vērā, ka katrā valstī tomēr ir atšķirīgas iezīmes? Uzskatu, ka faktiskās procentu likmes var atrisināt tikai dažus jautājumus. Kā jau jūs teicāt, tas nav instruments, ar kuru mēs varētu atrisināt visas problēmas. Viena procentu likme atbilst atšķirīgām procentu likmēm dažādās um, valstīs. ASV mums ir dažādas procentu liksmes dažādos štatos, bet, protams, ka ir vajadzīgi attiecīgi tiesību akti. Cerams, ka mēs uh, iesim Eiropas regulātoru virzienā. Tas nebūtu nenozīmē, ka finanšu institūcijām atsevišķās dalību valstīs nevajadzētu ņemt vērā konkrētās valsts īpašības. Tas pats attiecas arī uz procikliskumu. Lai izvairītos no procikliskuma, mums ir jādomā par reālo procentu likmi, kā tas bija, piemēram, Spānijas gadījumā. Attiecībā uz uh, procentu likmi, finanšu stabilitāti un tās nākotni, vismaz tā es interpretēju uz otro jautājumu, manuprāt, procentu likme ir, mēr, ir veids, kā noteikt mērķus inflācijai Un attiecībā uz inflāciju mēs saskaramies ar ļoti lieliem draudiem, jo inflācija ir mūs apdraudējusi visu, visu šī gadsimta beigas, visu iepriekšējā gadsimta beigas. Es runāju par makroekonomiskiem līdzekļiem, bet šeit ir runa par ļoti steidzamiem pasākumiem. Mums ir eh, jādomā par eh, steidzamiem pasākumiem, un te ir jāiegulda daudz laika. Hatana kungam ir jādodas prom, viņam ir jāpagūst uz vilcienu. Un tāpēc pēdējie divi jautājumi būs adresēti jums, Raihlinai. Došu vārdu Līzainai Pervanšai, bet es eh, aicināšu jūs izteikties īsi, jo mums ir vēl viens panelis paredzēts. Pavisam īsts jautājums. Lielas paldies, ka prezentējāt savus pētījumus. Tā kā esmu akadēmiķe, es labprāt būtu uzklausījusi vēl ilgāk. Mums ir viens mērķis - inflācija. Mums ir viens instruments, kas it kā ir paredzēts ekonomikas veicināšanai, tātad procentu likme, kas ir svarīga zemes izaugsmas laikā. Šīs krīzes laikā mēs eh, nec eh, saglabājām savu mandātu un nepieturējāmies noteikumiem, nedz arī stājāmies pretī problēmai. Es atceros, ka bija tādi laiki, kad izaugsmas rādītāji samazinājās, jau samazinājās, un procentu likme vēl arvien paaugstinājās. Tad centrālo banku procentu likme. Ko mēs no tā varam mācīties par ECB mandātu? Kāda veida monetārā politika tad mums ir? Neviens nav runājis par eh, stabilitātes un izaugsmes pakta nozīmi izaugsmes atjaunošanas procesā. Tagad vēlētos at atgriezties pie pirmā jautājuma. Vai finanšu sistēma ir patiešām gatava atbalstīt ekonomiku un eh, tās precikliskos mērķus? Jo galu galā tas ir pats būtiskākais. Taču Es varētu piekrist, ka īstermiņā ECB darbs, protams, bija labs. Taču, ja mēs domājam par vidējo termiņu un ilgtermiņu, tad šie instrumenti ir paredzēti ne tikai īstermiņa risinājumiem, bet arī ilgtermiņa risinājumiem, un tie ir paredzēti ekonomikas izaugsmē. Es gribētu, lai jūs detalizētāk parunātu par šiem punktiem. Ja šis jautājums ir ļoti komplicēts. Es vēlējos atkārtot to, ko jau es minēju iepriekš. Katram vajadzētu uzņemties eh, savus pienākumus. Centrālā bankā galvenokārt domā par inflāciju. Tagad jautājums ir par to, vai šī uzmanības pievēršana inflācijai ir bijusi laba, jo mums ir jādomā arī par stabilitāti. Nākamais ir izaugsme un um, stabilitātes un izaugsmes pakta nozīme. Taču šeit es Domāju, ka šis jautājums nebūtu jāuzdod eh, centrālajām bankām, bet eh, gan ietveram mums būtu jādomā par līgumu, tīpaši līgumu pārskatīšanu, tīpaši pēc Grieķijas, ko tad mēs varam no tā mācīties. Tāpat ir jāatcerās, ka Eirozonā nemaz nav sasniegusi labus rezultātus, ja runa par ilgtermiņa mērķiem, par izaugsmi, inovācijām un tā tālāk. Šī nebūtu nav centrālās bankas loma. Tā ir val, tas ir valdību pienākums. Te mēs varētu domāt par to, vai līgums vai šis laika ietvers starp sastarpējiem sadarbībai starp monetāro un fiskālo politiku ir bijis veicinošs, vai tas drīzāk ir bijis šķērslis. Es gribētu teikt, ka ir pienācis laiks to visu pārdomāt. ECB ir eh, vienmēr bijusi atbalstoša, tā ir atbalstījusi fiskālo sistēmu ar likviditāti un tā tālāk, taču ir bijuši dažādi līguma šķēršļi. Krīzes laikā saikne starp monetāro un fiskālo politiku ir ļoti cieša. Vai mēs varam turpināt eh, darboties ar šādu ekonomisko fiskālo politiku, uh, bez turpmākas fiskālās koordinācijas, manuprāt, mēs tā nevaram rīkoties, taču tas noteikti pavērs ceļu ļoti dažādām diskusijām, un īsnībā par to man nebija šeit jārunā, bet es vienkārši paužu savu viedokli. Uzskatu, ka līguma noteikumi būtu jāmaina. Paldies! esam nonākuši pie šīs pirmās paneļa diskusijas beigām, un tagad aicinu otrās daļas runātājus ieņemt vietas. Liels paldies par jūsu ieguldījumu, par eh, to, ka veltījāt mums laiku. Stay, please, ja jūs vēlaties palikt, lūdzu, jūs varat to darīt, bet ja jums jādodas prom. Jā, ja jūs gribat palikt, eh, jūs varētu apsēsties zālē. All right, so we have... Uh, Labi, tad uh, mūsu runātāja būs Rodrīgas kundze no Lisabonas Universitātes institūta un Fuks Šundels kundze no Gētas Universitātes Frankfurtē. Un kā jau es iepriekš teicu, uh, informācija par mūsu runātājām ir izdalīta, tāpēc arī neiedziļināšos detaļās šeit. Rodrīgas skundze, lūdzu jums vārds. So many thanks. Uh... Lielas paldies. Un mēs jau redzam, ka attēli ir pieejami. Man ir jārunā par dažādiem jautājumiem uh, saistītiem ar to, vai Eiropa var radīt darba vietas. Es gribu četrās daļās radi, sadalīt uh, runu, un pirmā ir vidas izaicinājumi Eiropā. Uh, Otrais, kādas ir iespējas darba radīšanai un kāda ir nodarbinātības radīšanas eh, iespēja. Un tad nākošais ir par tādu ilgspējīgu un tiešām ticamu politiku. Tātad eh, sāksim par eh, nodarbinātības izaicinājumiem runāt. Nu, būtībā jāsaka, ir divas dažādas problēmas. Pirmais ir bezdarbs, kas ir saistīts ar recesiju ekonomikā. Tā vispārēji runājot, jūs varat, nu, teiksim, ar vienu skaitli raksturot situāciju - 10 miljonu darba vietu. Pamatā mēs varētu radīt vairāk nekā 10 miljonus gadus darba vietas uh, uh, pirms krīzes līdz 2008. gadam, un tagad mēs zaudējam šīs 10 miljonus darba vietu. Nu, praktiski tas ir tas, kas notiek. Līdz ar to mēs uh, šī vidējā bezdarba pakāpe sasniedz aptuveni 10%, un tā ir tāda nopietna patiesa problēma. Bet saskaramies ar otru problēmu, kas dažkārt eh, netiek pieminēta. Tā, tas ir struktūrāls bezdarba risks, jo eh, šī eh, darba vietu struktūra ir ļoti bieži tāda pārvietošanās veidā esoša, un mēs uh, šo uz zināšanām balstīto ekonomiku un jaunās darba vietas, tās, kas ir radītas un tās, kas ir radītas uz tādām prasmēm. Respektīvi, prasības pieaug ļoti ātri, kas nozīmē, ka mums jāgatavojas pievērsties otrai problēmai. Un šeit mēs redzam ka ir ļoti sarežģītas 17 eh, miljonu eh, darba vietu būs, 70 miljonu darba vietu eh, būs pieejami jauniem, jaunai darba pieņemšanai es nerunāju par jaunām darbvietām, es runāju vienkārši par tām darbvietām, kurām vajadzētu būt pieejamām, bet nelaimīgā kārtā uh, tas nav pietiekami tiem cilvēkiem, kas nākošo gadu laikā meklēs darbus. Tātad divas problēmas - recesija un bezdarbs un struktūrālais bezdarbs. Tātad mans pirmais punkts ir teikt, ka pagātnes uh, politikas tāds uh, tā kā sabalansēts maisījums, diemžēl nevar uh, veiksmīgi apkarot uh, situāciju, jo pagātnē balstījāmies uz divām idejām. Tā ir uh, vairāk iesaistīta jauniešus, uh, sievietes un uh, arī uh, saglabāt iespēju vecāku gadgājumu cilvēkiem būt darbā un attīstīt tā saukto uh, elastrošumu. Ko es gribu teikt? Tas nebūs pietiekami, lai pārvarētu bezdarba problēmu. Tas nav uh, pietiekami, lai uh, aktivizētu uh, darbinieku atbalstu. Mums ir nepieciešams, uh, nepieciešams izmaiņas uh, makroekonomikā, inovācija, politika ir nepieciešama. Un mums ir nepieciešama tāda ļoti uh, aktīva mūža izglītības sistēma. Respektīvi, mums ir nepieciešams tāds pārvietojums politiskajās prioritātēs, un tas ir īpaši nozīmīgi tagad. Eiropas parlamenta deputāti ļoti labi zina, ka mēs tagad gatavojam nākošo desmit gadu stratēģiju Eiropas Savienības attīstībai, un tās nosaukums ir Eiropas Savienība 2020, un tas ir īstais brīdis, lai diskutētu par prioritātēm. Un tagad jūs varētu pajautāt, Kādas tad ir šīs iespējas uh, radīt darba vietas? Nu, pamatā potenciāli ir uh, četros uh, lielos sektorās globālie tirgi, attīstītās valsts, jaunatīstības valsts, un, protams, ka tas tagad ir, uh, atti, ir atkarīgs no globālās atvesļošanās, nākošais Eiropas tirgi, tai vajadzētu būt iespēja eh, un lai dotu eh, attīstības iespējas. Bet, nu, protams, tas atkarīgs arī no atvesļošanās Eiropā, no procesu uf, attīstības, no ekonomiskās monetārās savienības eh, iespējas, piemēroties jaunai situācijai. Tātad daudzi ja ir šeit, šajā sadaļā. Un trešais potenciālais veids, kā radīt darba vietas, ir saistīts ar uh, sabiedrības izmaiņām, īpaši klimata pārmaiņas, jāattīst atjaunīgās enerģijas un noteikti arī jāattīst veselības aizsardzības sistēma, personu orientēti pakalpojumi, kā arī ir daži citi pakalpojumi. Un noslēgumā šī ceturtā joma, kas mums ir. Tās ir darba vietas, kas ir uh, saistītas ievarot ja jaunos produktus un jaunos pakalpojumus. Tātad ne tikai uz procesu orientējamies, bet uz produktiem un pakalpojumiem. Un šādā veidā mums ir iespēja radīt vairāk un arī labākas darba vietas. Tātad šīs ir tās iespējas, bet es runāju par potenciālu. Tas ir atkarīgs no daudziem nosacījumiem. Un ievērojot uh, teikto, ir trīs konkrēti priekšlikumi, kurus es gribētu izteikt, un es domāju, ka tiem vajadzētu ļoti labi atbilst Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijai. Kā jūs zinat, uh, stratēģija uh, mēģinās sagatavot Eiropas Savienību, uh, pārējot uz zaļāku, inteliģentāku ekonomiku un iesaistošāku sabiedrību. Tas, ko gribu uzsvērt, ir tas, ka mums vajadzētu Mēs ne tikai varam, bet mums vajadzētu radīt vairāk darba vietas un uh, mēģināt pārliecināt cilvēkus pievērsties šai zaļākai, eh, inteliģentākai ekonomikai un iekļaujošai sabiedrībai. Piemēri. Ja jūs runājat par zaļāku ekonomiku, tas ir saistīts ar jauniem enerģijas avotiem, kas uh, rada šos jaunos enerģijas veids, bet, protams, arī ar to, kas uh, izplata tādu zaļāku dzīvošanu, zaļāku transportu. Jo mēs zinām, ka mums ir jāmaina veids, kādā mēs patērējam, uh, lietojam un uh, pārvietojamies Ja mēs runājam par šo inteliģento uh, ekonomiku, tad viss parāda to, ka Eiropai varētu būt ievērojams potenciāls radot darbvietas. Tādās uh, jomās kā radošā, uh, saturiskā rūpniecība un arī uh, rūpnieciskajā pakalpojuma atbalstot uh, MVU. Protams, ka tā ir arī tāda joma, kur Eiropas Savienība ir radījusi daudz darbvietas pirms krīzes un kur tā varētu atgriezties pie darbvietu radīšanas, ja tie noteikumi, eh, kādas pieminēja, būs izpildīti. Eh, uh, un trešā, tā ir šī iekļaujošā sabiedrība. Tā ir persona aprūpe, bērnu aprūpe, veselības aizsardzība un arī uh, pieaugušo aprūpe kā arī viss tas, kas ir saistīts ar izglītību un apmācību. Tās ir tās jomas, kurās Eiropa iespējams var radīt vairāk darba vietu. Tagad a, pievērsīsimies metodēm. Metodas. Tas. A, prasīt izmantot koncepts, kas ir partnerība inovācijām un darba vietu radīšanai. Lai to sasniegt, ir jāapvieno inovācijas kā um, vad, uh, dzinēju spēku darba vietu radīšanai un, protams, arī zināšanas saistības ar prasmēm. Šī, šai saiknē jābūt nodrošinātai, un līdz šim tā ir bijusi samērā vāja Eiropas līmenī daudzās dalībvalstīs. Es iesaku, lai attīstītu šīs partnerības, mums vajadzētu jaunu pieju inovācijā un uh, rūpniecības politikai. Kas šeit pietrūkst? Tas ir uh, tas, ka praktiski Eiropas līmenī mums ir uh, daudz dažādu instrumentu rūpniecības politikā, arī inovācijas politikā, arī pētniecībā bet problēma ir tā, ka tie nav saistīti. Ja jūs runājat, piemēram, par auto uh, rūpniecību, mums ir daudz instrumenti, uh, lai pievērstos problēmām šai sektorā, bet tie nav savienoti. Un līdz ar to es piedāvāju Eiropas platformas rūpniecības politikai, kur šie uh, instrumenti tiktu savienoti. Un tad nacionālais un reģionālais līmenis. Mums vajadzētu attīstīt šīs uh, partnerības inovācijām un darbvietu ražīšanām. Bet tas nozīmē, ka inovācija un apmācība um, tām nebūtu uh, tikai uzņēmumiem un reģioniem adresētām, bet cilvēkus, pilsoņus vajadzētu iesaistīt. Un tas pietrūkst. Tas pietrūkst tik tālu, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no lēmumiem, kas tiks pieņemts saistībā ar jauno e ES 2020 stratēģiju. Paralēli mums vajadzētu virzīties uz priekšu ar mūža izglītību, un mans priekšlikums šeit ir ne tikai uh, paaugstināt šo izglītības uh, līmeni, paaugstinot uh, Eiropas uh, pilsoņu procentu, uh, kam ir augstākā vidējā izglītība, bet dot tiem uh, nepieciešamās prasmes un uh, zināšanas, kas nozīmē, ka ir daudzkārt uh, jāpaaugstina mūža izglītības efektivitāte. Mēs tagad strādājam ar tādu sākli jaunas prasmes jauniem, mm, jaunām darba vietām, un tas prasa praktiski nākotnes darbu, darbiem nepieciešamās praksmes, prakses un to, uh, respektīvi, katrs, kas vēlas virzīties uz priekšu, viņam vajadzētu dot uh, patiesas iespējas uh, mācīties un uh, papildināties. Nu, tas tik tālu, kas ir nepieciešams. Nepieciešama ir patiesa Eiropas mūža izglītības sistēma, kas dotu šīs iespējas un dotu arī iespējas Erasmus uh, veida mobilitātei. Mēs vēl esam tālu no tā. Jūs iespējams zinat, ka tikai viens procents no jauniem uh, cilvēkiem izmanto, un viņiem ir šī reālā iespēja uh, izmantot Erasmus. Noslēgumā es gribu runāt par finanšu instrumentiem. Jo viss tas, par ko es runāju līdz šim, būs iespējams, cik tālu būsim spējīgi attīstīt jaunas finanšu instrumentus. Un tas ir mans noslēgums secinājums. Mēs redzam, kādi ir izaicinājumi mūsu priekšā attiecībā uz uh, nodarbinātību. Un tas pieprasa pirmām kārtīm patiesu makroekonomisku politiku. Šeit mēs esam tādā zinām veida uh, krustcelēs, jo no vienas puses ekofins nevirzās uh, tajos virzienos, kas ir uh, paredzēta, tas uzsver fiskālo konsolidāciju, un no otras puses mums ir Eiropas Savienības padome. Eiropadome pēdējā sēdē martā teica, ka fiskālie stimuli tos nevajadzētu atsaukt, atcelt, uh, cik tālu mums vēl ir uh, drošums, jeb cerības uz atjaunošanos. Līdz ar to redzam, ka te ir tāda zināma spriedze. Manā skatījumā mums nevajadzētu atsākt šos fiskālos, jeb uh, monetāros uh, stimulus beidz no darba vietu radīšanu, līdz šis, šī atvesļošanās ir pilnīga. Tam vajadzētu būt kritērijiem. Un otrs nozīmīgs punkts tā ir ekonomiskās politikas koordinācija. Tā nevar attiekties tikai uz fiskālā konsolidāciju, tai jārada izaugsme. Kas nozīmē, ka ir jākoordinē budžeta politika ar nodokļu politiku, uh, savienojot to ar zaļāku un inteliģentāku politiku. Mēs esam ļoti tālu vēl no šī uh, koordinācijas uh, veida. Noslēgumā. Mums vajadzētu attīstīt arī jaunus finanšu instrumentus. Es runāju ne tikai par labāku struktūras fondu izmantojumu vai arī labāku Eiropas investīcijas banka instrumentu izmantojumu šeit jāsaka, ka ir vēl uh, manevrēšanas iespējas progresam. Bet es runāju šeit par to, ka jādomā par jauniem instrumentiem, tādiem, uh, kas tiek saukti eirobonds. Tās ir eiro obligācijas. Un jānodrošina tas, lai mūsu uh, finanšu sistēma atbalstītu uh, izaugsmi, investīcijām un darbvietu radīšanai. Un ar to, šo vēlos noslēgt manus ievadvārdus. Šādi, turpinot to, ko Stephanie Griffith Jones teica pirmajā panelī, mums ir jāpārveido finanšu sistēma, lai nodrošinātu to, ka resursi būs pieejami un tie atbalstīs izaugsmi un darba vietas un arī pārēju uz šādu zaļāku un inteliģentāku ekonomiku. Lielas paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Fuks Šindels kundzei. Um, paldies! Es uh, pievērsīšos uh, nedrošībai atlapšanā no krīzes, jo tā ir ļoti svarīga joma, un par to mēs neko daudz nezinām Un tad, ja man būs laiks, vēl pievērsīšos ilgtermiņa stratēģijām, kā radīt izaugsmē Eiropā. Es domāju, ka ir diezgan skaidrs, ka šeit ir divi galvenie jautājumi, kā izkļūt no šīs krīzes. Pirmkārt, kā palielināt pieprasījumu un kā izvairīties no atvesļošanās, kas būtu bez darba vietām. Un uh, es domāju, ka šeit ir zināma nedrošība abos šajos jautājumos. Šī ekonomikas krīze um, bija tāda, ka bija ļoti zemes pieprasījums, un mēs redzējām fiskālās politikas pasākumus. Un uh, tā ir tāda teorija, ka valdībām ir jāpalielina pieprasījums, jāveicina pieprasījums krīzes apstākļos, un daudz no šīm politikām bija ļoti veiksmīgas. Uh, Un ir diskusijas bijušas arī par to, vai pieprasījums ir par zemu valstīs, kurās ir tekošā konta pārpalikums. Un šeit, ja jūs paraugāties uz tekošā konta nelīdzsvaru valstīs, tad jūs redzat, ka Vācija ir tā valsts, kurai ir vislielākais tekošā konta pārpalikums. Tātad vietējais pieprasījums ir bijis ļoti zems. Uh, Un eh, tas eh, ir jāsaprot, tātad jāsaprot, vai tas ir pārpalikums attiecībā pret pasauli vai pret eh, pārējām ES dalību valstīm. Um, šeit mēs redzam arī citu valstu uh, tirzniecības kon, pēcakošo kontu pārpalikumu. Es nezinu, vai jūs varat redzēt, bet šeit ir arī Nīderlande. Uh, kam ir vislielākais pārlikums attiecībā uz IKP. Un ir dažas valstis, eh, kuras eh, cīnās ar eh, tegošo gan pārpalikumiem, citiem ir deficīts. Kā mēs varam veicināt un palielināt pieprasījumu? Mēs redzam, ka ir atkal izaugsme, daudzi uzskata, ka šogad būs pozitīvi rā, izaugsmes rādītāji, un ja algas pieaug, vai eh, tas nozīmēs, ka pieprasījums arī pieaugs automātiski. Es domāju, ka mums būtu jābūt ļoti piesardzīgiem šeit. Nav pietiekami daudz pētījumu šeit, gribētu jums eh, stādīt priekšā kādu akadēmisku pētījumus, kas ir no ASV kad uh, mājasēmniecībām tika sniegtas uh, nodokļu atlaides, uh, un šeit tika saņemti no 300 līdz 2000 dolāriem nodokļu atlaižu čeki, ko tad cilvēki dara. Mm, bija domāts, ka cilvēki to vienkārši iztērēs. Uh, bet tikai 20% to iztērēja. Tātad liela daļa mājasēmniecību krīzes apstākļos saņemot šo naudu e, izvēlējās vai nu ietaupīt, vai nu tātad noguldīt šo naudu, vai arī atmaksāt savus parādus. Es nezinu, vai jūs varat izlasīt šos slaidus. Uh, Šeit mēs redzam, ka galvenokārt vecāka gadagājuma cilvēki bija tie, kas teica, ka viņi tērē šo naudu. Tātad, ja jūs vēlaties eh, veicināt pieprasījumu, tad jādod, um, varbūt varētu domāt, ka tieši jaunieši un eh, masturīgi cilvēki vairāk tērēs šo naudu, bet tieši tā nav. Tātad nedrošība šeit uh, ir ļoti būtisks faktors. Tātad Eh, ietaupījuma veidošana ir ļoti uh, būtisks motīvs, kāpēc cilvēki krāja naudu. Un tas ir skaidrs, ka ja nedrošība pieaug, un tas attiecās īpaši uz jauniem cilvēkiem un nabadzīgākiem cilvēkiem, jo liela daļa no darbvietām, kas eh, izzuda krīzes laikā, bija uh, zemas, zemu augu darbvietas. Uh, Tātad bezdarbs pieauga un bija arī tāda vispārīga nedrošība par to, kā notiks ekonomikas atvesļošanās, vai būs šie te divi kritumi ekonomikas krīzē vai, vai kāda cita situācija. Un kamēr atvesļošanās notiek, eh, tātad kamēr šī nedrošība pastāv, eh, nav skaidrs, eh, vai tiešām pieprasījums drīzumā pieaugs. Un vēl es gribēju runāju par tādu uh, kā rīcības, ja psiholoģiski jautājumi, tas ir uzticēšanās jautājums. Daudz pētījumu tiek veikti uh, par to, ka uzticēšanās ir ļoti svarīga. Valstīs, kurās ir augsts uzticēšanās līmenis, un šeit jūs grafikā to redzat, kā uh, uzticēšanās ir saistīta ar IKP, Tātad šajās valstīs arī ir augstāka IKP līmeņa. Tātad uzticēšanās uh, ir ļoti svarīgi arī valstis, kas vienotrai vairāk uzticas, vairāk sadarbojas tirzniecības jomā. Un šeit mēs redzam, ka krīze sagrāva uzticēšanos ekonomikas sistēmai, un tas bija tāds īpašs elements šajā krīzē, ja mēs to salīdzinām ar iepriekšējām recesijām, kas ir bijušas. Un es nedomāju, ka mēs tagad jau zinām, kā tas ietekmēs uh, uzņēmumu un mājasāmniecību uh, izturēšanos, un mēs arī nezinām, cik lielā mērā tika sagraut uzticība uzņēmējdarbības uh, subjektu vidū. Mēs redzam, ka uh, ekonomiskā pieredze, kas ir cilvēkiem ļoti ietekmē viņu rīcību. Piemēram, mēs redzam, ka Austrumvācijā cilvēki ir guvuši pieredzi dzīvot uh, komunismu sistēmā viņiem ir nedaudz cita rīcība, bet uh, arī īstermiņa rīcība ir ļoti būtiska. Piemēram, rīt, pieredze, kāda ir bijusi cilvēkiem tirgu, uh, ļoti ietekmē, vai viņi uzņemsies finanšu riskus vai nē. Tātad uh, ekonomikas krīze uh, tiešām sagrāva lielā mērā uzticēšanos. Otra lieta, par ko gribētu runāt, vai mums ir jābaidās no šīs te uh, atlapšanas bez darba vietām. Šis termins parādījās iepriekšējā krīzē ASV, kamēr uh, eh, IKP uh, eh, atlaba pieauga atkal, tomēr darba vietas samazinājā, palika tajā pašā līmenī un nebija, nepieauga darba vietu skaits. Un tas ir kaut kas tāds, no kā mēs, protams, vēlamies izvairīties. Uh, Ir dažādas teorijas, kas noved pie tā, ka ASV ekonomika atlab, bet netika atjaunotas darba vietas. Viena teorija ir tāda, ka recesijas bija ļoti uh, seklas, un tāpēc arī nebija uh, šāda te uh, darba vieta atjaunošana, jo darba vietas tika vienkārši paplašināts. Un Vēl viena teorija tā, ka uh, uzņēmumi jutās daudz nedrošāk. Tātad, ja uzņēmumi ir uh, nedroši, viņi nejūtas pārliecināti, tad viņi nerada jaunas darbvietas. Un šis ir vēl viens grafiks, kurā jūs varat redzēt, ka uh, nedrošība negatīvi ietekmē ražošanas apjoms, un tas var turpināties diezgan ilgu laiku. Kas notika uh, šajā krīzē? Uh, Šis ir nedrošības rādītājs, eh, IFO rādītājs zilā un sarkanā līnija ir divi dažādi nedrošības rādītāji, bet kā jūs redzat, tad uh, grafika beigās jūs varat redzēt, ka nedrošība strauji pieauga šīs krīzes laikā, un tā ir uzņēmumu izjustā nedrošība par to, kā attīstīsies ekonomika un par to, kā attīstīsies viņu uzņēmums secinot, es varētu teikt, ka nedrošība un uzticēšanās ir ļoti svarīgi psiholoģiski faktori, kam var būt ekonomiski ietekme. Un šobrīd vēl nav līdz galam skaidrs, ko politikas, politika var darīt, lai um, uzlabot šos rādītājus. Bet uh, vajadzētu veikt kaut kāds pasākums. Pirmkārt, būtu jāizvarās no pasākumiem, kas veicina nedrošību. Un kā jau kolēģi to teica, es arī gribētu piekrīt, piekrist, ka lēna uh, izejas stratēģija, tātad pārtraucot pakāpeniski fiksa fiskālo stimulu instrumentus, tas būtu svarīgi, lai uzņēmumi un mājasaimniecības tiešām varētu zināt, kāda būs politika, varētu būt pārliecināti, ka tad būs stabilitāte. Uh, dažādu uh, politikas pasākumu koordinēšana Eiropas Savienības līmenī varētu palīdzēt, jo tad būtu tāds skaidrs ietvers, kādas ir kopīgās uh, politikas un tādējādi mājasēmniecības un uzdā, uzņēmumu varētu um, būt pārliecināti, kas notiks. Tagad par uh, ilgtermiņa stratēģiju. Jūs piekrīt iepriekšējiem runātājiem, ka uh, Eiropā vajadzētu koncentrēties uz saviem uh, plusiem, kāda ir konkurencē un te ir eh, augsts izglītos darba spēks, pētniecība un attīstība, un jāpievēršās būt arī praksēm, prasmēm un izglītībai. Ja jūs redzat, raugāties uz pētniecības izdevumiem Eiropas Savienības dalībvalstīs, šie izdevumi ir ļoti dažādi, un šie te 3% eh, līdz 2020. gadam, ko Eiropas komisija grib noteikt kā mērķi, uh, Um, un es gribētu norādīt, ka ne jau visi pētniecības uh, izdevumi ir vienādi, tātad par to vēl ir jādomā, kā uh, īstenot pētniecību. Un es personīgi domāju, ka zaļās tehnoloģijas būtu šeit jāprioritizē, jo tā ir mūsu priekšrocība konkurencē. Uh, Un ekoloģiskā kustība Eiropā ir daudz attīstītāka nekā citur pasaulē, un tā kļūst aizvien aktuālāka ASV, un arī tas notiks Ķīnā un Indijā. Tātad mēs varam sniegt mūsu tehnoloģijas, un tas mums var nodrošināt izaugsmi. Un visbeidzot, šis ir izglītības izdevumu grafiks. Šeit jūs redzat, ka zilais eh, stabiņš ir eh, procents no IKP Eiropas Savienības dalībvalstīs, un uh, ir arī salīdzinājums ar ASV un Šveici, kur daudz vairāk tiek tērēts izglītībai, bet šeit, protams, nav runa tikai par naudu, šeit ir runa par to, kā mēs vēlamies tērēt šo naudu izglītībai. Un visbeidzot, eh, gribētu piebilst, ka vismaz eh, Vācijā es zinu, ka uh, vairāk kā pusi no studentiem ir eh, studentes, sievietes, bet pēc tam darba tirgu tieši trūkst sieviešu. Tātad it kā eh, sievietes studē, bet eh, pēc tam nav šī darba tirgus atdeve. Ja mēs varētu noturēt augsti izglītotas sievietes darba tirgu, tas būtu ļoti labi. Šeit jūs redzat sieviešu īpatsvaru darba tirgu. Um, 70% iesaistas procents, ko uh, Eiropas komisija vēlētos redzēt, um, tas nevienmēr izpildās. Jūs redzat šeit tad, tagad grafiku par uh, to, kā sievietes, kam ir bērni, uh, iesaistās darba tirgu. Tātad šeit ir vēl daudz darāmā, varētu izmantot tos resursus, kas mums ir mūsu sabiedrībā, iesaistot uh, sievietes vairāk darba tirgu. Tātad atkal, ko politika var darīt un ko Eiropas Savienība var darīt, kāda varētu būt Eiropas parlamenta loma. Uh, Skaidrs ir tas, ka koordināta Eiropas politika varētu palīdzēt eh, vairākās jomās. Mēs daudz šodien dzirdējām par finanšu tirgiem, par finanšu tirgu regulēšanu, bet koordinātai Eiropas politikai eh, vajadzētu palīdzēt arī tādās jomās, kur vēl ir jāveicina integrācija, piemēram, darba tirgu. Piemēram, mums ir darba spēka brīva kustība, Un ko vēl varētu Eiropas līmenī darīt, būtu apmainīties ar labāko praksi. Piemēram, paraudzīties, kur sievietes ir iesaistījušās darba tirgu un arī mātes strādā, tad mēs varētu varbūt no šīm valstīm mācīties izdarīt secinājumus, to apspriest Eiropas līmenī. Turklāt es domāju, ka inovācijas jauninājumi ir ļoti būtisks aspekts eh, un kā radīt stimulus sabiedrībā, tas arī ir jāapspriež. Daudz, kas būs jādara reģionālā līmenī, koordinācija nevienmēr palīdz, bet eh, jā, vispārīgi, es domāju, šeit var īstenot politiku Eiropas līmenī. Paldies! Indeed, uh, Lielas paldies! Tagad uh, lūkšu kolēģiem, kas vēlas uzdot uh, jautājumus. Kurš vēlas uzdot pirmais? Līza? Lielas paldies abiem runātājiem. Mani pat tiešām interesēja grafiki, ko prezentēja pēdējā runātāja. Pirmais grafiks, manuprāt, patiešām bija ļoti vērtīgs, varbūt jūs to varētu parādīt vēlreiz. Manuprāt, mums vajadzētu to ļoti rūpīgi izpētīt. Kad eh, es to ieraudzīju, man likās, ka tas attiecas uz Ķīnu, tā, tā garā līnija, bet izrādās, ka tas ir Vācijas pārpalikums. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par šo problēmu. Ja izaugsmas rādītāji ir tik zemi Eiropā, tad eh, ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Šis eh, zemēs izaugsmas līmenis un ārkārtīgi augstā eksporta koncentrācija iekšējā tirgū tad, tad eh, valstis pārdod viena otrai, tad, eh, protams, ka ļoti vienkāršā veidā var rasties ļoti asa konkurence. Eiropā ir izveidojies modelis, kur Vācijā un eh, Ziemeļa ekonomikās ir pārpalikumi, bet visās pārējās ekonomikās savukārt ir deficīts. Mēs nedrīkstam izvairīties no šīs problēmas, jo tā ir tieši saistīta ar uzticēšanos, ar uzticēšanos Eiropai un Eiropas modelim. Šeit nav runa par vainas uzvāšanu kādam. Mums ir no tā jāmācās. Ja mēs paskatāmies uz šiem jautājumiem, ja salīdzinam to ar IKP atšķirībām atsevišķajās ekonomikās, tad mēs saprotam, ka katru gadu šis modelis atkārtojas. Un plus tam visam vēl ir jāpieskaita arī stabilitātes un izaugsmes pakts. Līdz ar to situācija kļūst sprādzienu bīstama Eiropas iekšienē. Tieši tāpēc es gribētu vēl arvien uzsvērt, kā mēs varētu turpināt attīstīties, kā mēs varētu domāt par uh, ilgspējīgumu un darba vietu radīšanu. Mums ir jārod risinājums šai problēmai. Lēciens no makroekonomikas citā izaugsmas līmenī rada ļoti daudz jautājumu. 1% izaugsme vispārīgā līmenī un tik liela, lielas atšķirības attiecībā uz dalībvalstu izaugsmi novedīs pie tā, ka 1% radīs bezdarbu katru gadu. Tad 2% izaugsme arī rada bezdarbu. Mēs atrodamies uz uh, robežas, kamēr vienmēr neatrisināsim šo jautājumu. Kā mēs varētu radīt izaugsmi? Dzīvojam globalizētā pasaulē. Un es šeit varu atsaukties arī uz pirmo prezentāciju. Kā tad Eiropa var augt globālā ekonomikā? Tūlīt beigšu. Tas ir saistīts ar 2020. gada stratēģiju. Šajā stratēģijā ir divas, trīs jaunas lietas un viena veca lieta. Jaunās lietas ir ķerties klāt ārējai ekonomikai, tātad svērsties pret pras, pārējo pasauli. Pretējā gadījumā mēs uh, dzīvosim ar 1% izaugsmi 3 līdz 4 gadus. Un bezdarbs varētu radīt lielas problēmas Eiropas iekšēnē. Nākamais. Rūpniecības politika. Es šeit nesaskatu, ka mēs būtu ķerušies klāt diviem aspektiem. Instruments Pirmām kārtām instrumenti, kā ieviest izmaiņas, kā ieviest stratēģiju. Nākamais punkts šajā blokā ir konverģence. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ja mēs domājam par vecajiem Lisabonas darba kārtības punktiem. Lisabonas darba kārtība nav konkurētspējīga, pretējā gadījumā mēs uh, būsim ļoti nelīdzsvaroti. Es atvainojos, ka es izteicos tik gari, bet es nevēlējos lamni pārprot. Pirms tošu vārdu abām runātājām pats vēlētos jūs aicināt neaizmirst pārējos slaidus. Vienā bija norādīts eksporta pārpalikums attiecībā uz IKP, tad Nīderlandē bija 30%, un, un pārējais bija eksports Eiropas Savienībā. Tur uh, Vācija bija zem vidusmēra. Manuprāt, jūs kļūdaties, ja jūs paņemat vienu slaidu izolēti un neskatieties uz pārējiem slaidiem. Es domāju, ka jums vajadzētu apskatīt šo slaidu saiknē ar pārējiem. Ja, protams, uz to viss jāskatās relatīvi, taču, ja jūs pārēķinat uh, tirzniecības pārpalikumu attiecībā pret IKP, tad šī, šī problēma dubultojas. Otrajā jums ir eh, norādīts šis pārpalikums IKP īpatsvarā. Ja notiek stagnācija un ja mēs koncentrējamies tikai uz iekšējo tirgu, tad viens kaut ko iegūs un otrs zaudēs. Es tagad vēlētos iejoties diskusijā. Es gribēju teikt tieši to, ko teica Klīnskungs. Jā, pirmais, protams, absolūtās vērtības ir svarīgas, jo galu galā, ja jūs esat liela valsts, tad eh, jūsu rādītāji būs atšķirīgi no mazas valsts rādītājiem. Taču es domāju, ka mums ir jāpaskatās arī uz eh, šo pārpalikumu IKP īpatsvarā. Ja mēs skatāmies uz Vācijas pārpalikumu, tad tas ir visnotaļ mazs, eh, tie tikai kādi 5%. Protams, tas ir pietiekami liels pārpalikums, bet tas nav kaut kas milzīgs. Tas nav kaut kas tāds, kas atgādātu Ķīnu vai ko citu. Es nedomāju, ka šeit ir runa par kaimiņattiecību politiku Eiropā. Pārpalikums attiecas arī uz pārējo pasauli. Man šķiet, ka mums vajadzētu uzsvērt arī to, ka mēs nevēlamies redzēt tādu pasauli, kur nebūtu vispār nekāda tekošā konta līdzsvara trūkuma. Deficīts kā tāds nebūtu nenozīmē kaut ko sliktu, taču es jums piekrītu, ka ir ļoti daudz heterogenoitātes. Dažas valstis eh, ķerās klāt eh, saviem deficītiem, citas savukārt cenšas tik galā ar pārpalikumu. Ir vajadzīga koordinēta politika Eiropas līmenī, kas atbilst arī pārējām ekonomikām. Un tas ir izaicinājums Eiropai, jo eh, situācija Eiropā ļoti atšķirīga dažādās dalībvalstīs taču es negribētu teikt, ka šeit ir runa par nuļu skaitīšanu. Protams, ik viens gūs labumu no tirzniecības, un vienmēr būs uh, periodi, kad uh, eksports būs lielāks par importu un tā tālāk. Taču, ja tas vēl kas pārāk ilgi, un jums ir taisnība, tā tas ir noticis jau diezgan ilgu laiku, tad uh, mums ir kaut kas jādara, mums ir jādomā, vai tas ir ilgspējīgi, vai tas nav ilgspējīgi bet jebkurā gadījumā situācija nav katastrofāla. Protams, tas ir izaicinājums, jo ir jākoordinē politika Eiropas mērogā. Es domāju, ka tas ir ļoti centrāls jautājums. Un mans vērtējums par Eiropas Savienības 2020 stratēģiju, tas ir tagad par to tagad diskutējam visās Eiropas Savienības institūcijās. Ja mēs vienkārši uzdodam jautājumu, kā mēs varam nodrošināt to, lai šī Eiropas Savienības 2020 stratēģija būtu efektīvāka par Lisabonas uh, stratēģiju un mācoties no Lisabonas stratēģijas. Nu, cik tālu šie priekšlikumi ir iesniegti, tad mans vērtējums ir tāds, ka. Kā mums aizvien pietrūkst instrumentu, lai pārvarētu divas problēmas. Viena no tām ir pātrināt pāreju uz mazāku un zaļāku un e, iekļaujošāku e, ekonomiku. Tam ir nepieciešami spēcīgāki instrumenti - politiski, finansu instrumenti. Bet tagad mēs saskaramies ar vēl otru programmu, un e, tā ir šī um, atšķirīguma diferenciācijas problēma Eiropas Savienības iekšēnē. Mums vajadzētu identificēt tos instrumentus, kādus uh, varētu izmantot, lai sasniegtu lielāku konverģenci šiem kopējiem mērķiem. Un ja mēs vēlamies kopā doties uz zaļāku, iekļaujošāku enerģiju, tad mums ir nepieciešami šie konverģences instrumenti. Un tas nozīmē, ka, uh, ja šī iekļaušana, uh, kā, par kuru bija runa pēdējā Eiropa domē, uh, šajā, šajā Eiropadomas uh, sēdes pēdējā dienā uh, šī, nu, šī konverģents jēdziens tika pievienots, un tagad uh, mums vajadzētu definēt ietvaru novērošanai. Un mums jāraugās ir ne tikai uz deficītu parādiem un izaugsmu, bet arī uz tirdzniecības balansēm un tekošā konta balansēm Un tas ir jādara visu laiku. Nu, tā tad mums ir jāseko iekšējai situācijai Eiropas Savienībā. Nu, tā būtu mana piezīme. Thank you very much. Um... Paldies. Es domāju, ka labākais Eiropā ir iekšējais tirgus, un neviens to nepieminēja, ka labs uh, instruments, kā panākt izaugsmi, ir uh, nodrošināt, lai iekšējie tirgi darbotos. Eiropas iekšējais tirgus ir trešais lielākais tirgus. Protams, mēs gaidām Montiskunga priekšlikumu, Montīkunga priekšlikumu, bet uh, Gribēju jautāt eh, mūsu pirmajai runātājai, kā jūs domājat, kas eh, ir iemesls, kāpēc nedarbojas Eiropas iekšējais tirgus tik labi, kā varētu? Un otrs jautājums, eh, ko gribētu uzdot Fuchs Šindeln kundzei, ir šī te nedrošība. Jo tas bija Bils Klintons, kurš teica, ka ekonomika ir stulba, un viņš eh, runāja par skaitļiem šajā diskusijā, un eh, mums tagad jāsaka, ka tas ir cilvēks, kas ir stulbs. Es tikko lasīju Finanš, Financial Times, ka pavisam nesen augsta līmeņa eh, konferences, kurā piedalījās daudzi svarīgi ekonomisti, vadošie ekonomisti, kuru finansēja Sorosa kungs, uh, uh, secināja, ka cilvēka psiholoģija ir daudz uh, svarīgāk nekā ekonomiskie skaitļi. Vai jums ir kāda informācija par šo te augsta līmeņa Soros semināru? Well, uh, first, the, the issue of, uh... Pirmais punkts par iekšējo tirgu. Visi gaida šo Montiju ziņojumu Vispārīgi runājot, es eh, domāju, ka šī ideja ir labā, tad, tad eh, mums ir vajadzīgs kompromiss par iekšējo tirgu. Jo patiešām mēs varam eh, arvien vairāk izmantot iekšēja tirgus piedāvātās iespējas, taču tās vajadzētu saistīt ar nosacījumu. Proti, ka mums ir jākonverģē kopējie standārti sociālos sociālajā vidas jomā, kā arī nodokļu politikā. Šeit es eh, nerunāju par eh, harmonizāciju, es runāju par ļoti būtisku problēmu, ar ko mēs saskarsimies. Ātrāk vai vēlāk visas valdības saskarsies ar vajadzību pacelt nodokļus. Šeit mums vajadzētu pieņemt kopējas vadlīnijas, kas bū, būtu ļoti izšķirošas atvesaļošanās procesā. Mums vajadzētu teikt, ka nekādā gadījumā mēs nedrīkstam uz palielināt slogu darbspēkam. Mums ir eh, jāizmanto oglekļa nodokļi un finanšu nodokļi. Šīs virziens būtu jākoordinē, šī, šī darbība būtu jāsaskaņo, pretējā gadījumā tā nebūs efektīva. Mēs vēl ar vienu nezinām, kāds būs šis priekšlikums Montī ziņojumā, taču uh, Šķiet, ka pastāv cieša saikne starp uh, iespēju izmantot iekšējā tirgus piedāvātās iespējas un no otras puses uh, koordinēt budžeta nodokļu un sociālo politiku Eiropas Savienībā. Es ceru, ka Monti ziņojums uh, ies tajā pašā virzienā. Otrs uh, punkts, ko jūs pieminējāt, es īsti nezinu, vai es sapratu <laughs> jūsu jautājumu, bet uh, Eh, Soros kungs nesen sponsorēja kādu citu institīvu, kā identificēt alternatīvas ekonomikā, kas varētu tikt galā ar pašreizējo krīzi, kas īstenībā, manuprāt, mūs vēl tikai sagaida, tā nebūtu nav mums aiz muguras. Saskaņā ar presē pieņem, pie, pieejamiem uh, pieejamām ziņām vienprātība netika panākta, bet es domāju, ka mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, jo ekonomika ir ļoti komplicēta zinātne, tajā ir ļoti daudz dažādu viedokļu, bet vismaz tika atzīta izgāšanās, tātad netika panākta panāktas vienotas idejas ekonomikā, kā tikt galā ar krīzi, Mēs redzam, ka atgriežas eh, dažāda veida domāšanas skolas ekonomikā, bet mēs nevaram šeit atrast tādu kopēju sintēzi, kas būtu pietiekami ticama. Es domāju, ka mums vajadzētu iet dziļāk šajās diskusijās. Klasiskā domāšana taču ir eh, tik eh, skaidra, mums vajadzīgas ir arī citas alternatīvas. Eh, saraksts ar runātājiem eh, tiks noslēgts, Fervančai, protams, tiks dots galavārds kā vienmēr. Esmu pats arī sevi ielicis eh, šajā sarakstā, un tagad es varu uzdot jautājumu. Es gribētu uzdot jums abām jautājumu. Pirmais attiecas uz jums, Rodrīgas skundze. Es saprotu, ka uh, ir divas attīstības darba tirgū. Tad demografiska attīstība. Uh, un arī tas, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas uh, aiziet no skolas, kas uh, nepabeidz universitāti. Tas nozīmē, ka būs ārkārtīgi daudz uh, cilvēku, kas būs neapmācīgi, kuriem nebūs nekāda iespēja strādāt kvalificētās darba vietās. Vācijā tie ir 15%, ir viens no septiņiem cilvēkiem. Es domāju, ka mums vajadzētu pātrināt mūsu pūliņus, izveidot kopēju Eiropas darba tirgu. Pašlaik mums tāda nav. Mēs esam centušies pabeigt iekšējo tirgu, bet mēs neesam centušies izveidot šādu kopēju Eiropas darba spēku tirgu. Otrs, vai jūs uzskatāt, ka Boloņas process mums palīdz radīt tos talantus, kas mums ir vajadzīgi. Man šķiet, ka Boloņas process māca kaut kāda veida prasmes, taču studenti nekļūst par nobrēdušām personībām. Un, manuprāt, nākotnē mēs saskarsimies ar izaicinājumu, ka mums būs vajadzīga šādas nobriedušas personības, kas spēs pašas neatkarīgi uzņemties, piemēram, mūža izglītību un tā tālāk. Nākamais jautājums Fuksas kundzei. Jūs uzsverāt to, ka uzticība ir smagi cietusi. Domāju, ka tam var tikai piekrist, vai jums ir kāda empīriska dati vai pierādījumi tam, ka šī zaudētā uzticība uh, ir mm, likusi augt korupcijai, ēnu ekonomikai un uh, citām parādībām, kuras mums uh, patiesi nav nepieciešams uh, šodienas situācijā. I have you on the list, but I, I follow the, you know, the, the, the... Uh, dear Chair, uh, Left, maybe... Tā kā mums ir palikušas tikai desmit minūtes palikušas, varbūt, ka katrs varētu uzdot jautājumus un tad dot tādu kopēju atbildi. Tomsons kundze, jūs esat sarakstā, protams. Jā, nu labi, tad nākošais. Gebhardas kundze, Holmajers kundze un tad Tomsons kundze un Peranš, jūs esat pēdējā. Jā, paldies. Es domāju, ka es pat varu. Uh, turpināt vienu no Klinskunga jautājumiem. Protam, proti uzticību, kas ir uh, um, sākt un pieminēta. Ja uzticība nākotnē uh, kādam cilvēkam nav, tad tā nauda, kas cilvēkam ir, viņ to viņš neizdos. Nu, tas ir praktiski arī tas, ko jūs teicāt. Un tas nozīmē, ka viens no tādiem ļoti nozīmīgiem uzdevuma politiķiem ir atkal radīt uzticību, lai cilvēki atkal varētu sabiedrībā um, pārvietoties un arī telpā geogrāfiski pārvietoties. Un nu, tas ir ļoti nozīmīgi. Un mums ir jārod mm, pasākumi, kas to notrošinātu. Otrs. Manā skatījumā ļoti nozīmīgs ir tajos izteikumos, ko jūs um, veicāt, ka ir šī struktūra bezdarba uh, problēma septiņu miljonu darba vietu un nav pietiekams kvalifikācijas cilvēku, Rodrīgas kundze, jūs teicāt. Un uh, Fuchs, uh, šodien kundze, es uh, jums piekrītu, ir daudz sievietes, kuras ir ar augstu kvalifikāciju, bet kurām nav uh, pienācīga iespēja. Un mums ļoti daudz jāstrādā, lai tas atkal uh, būtu tādā labākā situācijā. Es zinu skaitļus. Uh, 54% no studējošiem, kas ir ar uh, diplomu beiguši, ir sievietes, un ja jūs paraudzīsieties ekonomikā, tad jūs uh, meklēsiet tās, viņas tur nav. Un kādēļ nav? Mums jārod šīs atbildes. Un vēl viens ļoti būtisks jautājums, kas man nodarbina, un man nav atbildes uz to, un es ceru, ka es saņemšu no jums to. Rodrīgas kundze īpaši. Mums jārada darba vietas cilvēkiem šīs darba vietas nedrīkst būt pārāk darbs, la, dārgas, lai tās varētu apmaksāt un vienlaikus. Tas nozīmē arī to, ka mēs varam uh, radīt darba vietas, kas ir pakalpojumi cilvēkiem, slimiem cilvēkiem, vecākiem cilvēkiem. Un es domāju, ne tikai uh, vecāks cilvēks, bet arī uh, kopšana, turismu. Tās ir darba vietas, kas ir dārgas, jo tās nozīmē, ka jābūt augstai kvalifikācijai. Un līdz šim ir bijusi tāda tendence, kas ir um, bijusi pretēja 20. gados eh, ekonomikā. Tur uh, šis ceļš bija tāds, ka aizvien vairāk finanšu spēka bija ekonomikā un uh, cilvēkus aplaida, jo viņus aizvietoja ar uh, mašīnām. Tās maksā mazāk nekā cilvēki. Un tā ir atšķirība, tā ir tāda ļoti būtiska atšķirība, un mums ir nepieciešama atbilde. Ir jārod atbilde par finansējumu. Nu, tik daudz es šajā komitejā nerunāju, es vēlos pabeigt savu teikto. Tātad finansējums. Un viena tāda sena uh, ideja Vācijā tā bija pirms 30 gadiem. Proti, līdztekus uh, finanšu transakciju nodokļiem varbūt, ka ir kādi citi, piemēram, uh, Mašīnu uh, nodoklis, varbūt, ka tā uh, būtu arī tāda radoša doma, par kur varētu padomāt. Nākošais runātāja Holmājers kundze. Priekšstādājs kungs. Priekšstādājs kungs. Nu, pirmkārt, es esmu aizvien vēl pārsteigt par to, ka aizvien vēl tirdzniecības bilanci un tekošā konta bilanci jauc. Tas ir fenomens, kas uh, Eiropas diskusijās ir, bet tirdzniecības bilants nav pamats izteikt pārmetums Nīderlandē, ka viņiem ir labākā bilance, bet tas parāda arī to, kurā vietā ir vājie punkti Eiropas ietveros un kuras valstis steidzami, jā, kurām jāpārdomā, kā uzlabot savu situāciju. Nevis tā, kā tas šeit ir Eiropā tipiski, ka tie labākie tiek kritizēti. Tā uh, ir Nīderlanda šajā gadījumā un, vajadzētu, un domā par to, kā samazināt šos skaitļus. Nē, tas mūs nevirs uz priekšu. Mans jautājums jautājums ir gluži savādāks. Es dzirdēju to, ko jūs teicāt par uzticību. Un es domāju, ka ASV e, īpaši uh, spēcīgs ir aspekts tas, ka viņiem ir šī pašticība sev. Uh, ārkārtīgi izteikts. Un šeit Eiropā mēs vienmēr šaubamies, un amerikāņi sarežģītākajās situācijās viņiem aizvien ir šī iekšējā drošība. Mēs spēsim, mēs izdarīsim, mēs mūs paši izvilksim no problēmām, un šī uzticība mums absolūti nav uh, raksturīga. Tātad pirmais jautājums, vai nebūtu absolūti nepieciešams ražošanas līmenī aizvien vairāk Eiropas līmenī mēģināt, nu ne tikai zaļo tehnoloģiju jomā, bet arī zaļo tehnoloģiju un vidas tehnoloģiju jomā, modernās dažādās tehnoloģijās, kuras mēs Eiropā esam spēcīgi attīstījuši, tās vajadzētu savienot medicīnas tehnoloģiju, biotehnoloģiju. Katrai valstī ir atšķirīgas tādas spēcīgas jomas. Un vai tās nevajadzētu um, iekšēji tirgo optimāli savienot tā vietā, lai pēc iespējas daudz ražošanas pārvietot ārpus Eiropas, lai pēc tam to atkal ievestu uh, Eiropā? Protams, ka vienmēr būs viena tāda noteikta daļa, bet es domāju, ka ražošana, ja to pārvieto uz Āziju, uh, tad nu, tas nav tāds mūsu spēka pierādījums, bet drīzāk pierāda tam, ka mēs pārāk paļaujamies uz pakalpojumu sektoru un to, ko tas nozīmē piemēram Anglijai. Tas nu, tagad ir ļoti skaidri redzams. Otrs jautājums. Runājot par darba vietām, es aizvien konstatēju, ka mēs a, esam atkarīgi no globalizētām bankām un runājam par globalizētām bankām pakalpojumiem. Bet tajā pašā laikā lielākā daļa darba vietu ir mazos un vidējos un mikro uzņēmumos. Un tie absolūti nav saistīti ar globālo sektoru. Vai šeit nav? Uh, tāds diskusiju uzsvars, nepareiz nodokļu diskusija un tā tālāk par labu globalizētām struktūrām, un tajā pašā laikā taču finanšu, ekonomikas un sociālo stabilitātu nodrošina tādā ļoti būtiskā uh, veidā mikrouzņēmumu. Nākošais jautājums. Mm, visu laiku tiek domāts, kā mēs varētu paaugstināt nodokļus. Varbūt vajadzētu padomāt, kādas nodokļu konstrukcijas Eiropas ietveros būtu jāveido, lai veicinātu ekonomikas attīstību, nevis visu laiku domāt par to, kā mēs aizvien vairāk dažādas nodokļus varētu ieviest par sliktu a, ekonomikai, jo tas a, radīs, novadīs pie darba vietu zaudēšanas. Mums jāmaina saprātīgi nodokļi. Ne tikai vienkārši jāsamazina, bet jāmaina. Jā, man arī ir laiks. Paldies, ka man devāt uh, laiku uzstāties. Paldies jums, Rodrīgas kundze, par to, ka norādījāt tieši uz galvenajām problēmām, kas kavē uh, mums veidot modernu Eiropu un radīt darba vietas. Tas ir tas, ka mēs nodalām pētniecību, jauninājumus, izglītību uh, un. Uh, rūpniecības politiku, un uh, šeit runājot par jauninājumiem, mēs nepieminam ilgt uh, mūža izglītību, un tas tiešām ir dīvaini, ka cilvēki neredz, ka jauninājumu, un ja mēs vēlamies, ka darbinieki ir, uh, lai viņi ir inovatīvi, ka viņiem ir vajadzīga izglītība. Um, bet uh, šīm te pusēm, uh, arotbiedrībām un, un uh, darbdevējiem ir jāatrisina šie jautājumi, lai veicinātu ražīgumu mēs redzam, ka tas maina daudz ko darba vietās, un es tiešām ceru, ka šo koncepciju varēs eksportēt, proti kā a, veidot radošāku darba spēku, pat ja tā ir apkopēja vai vidējā līmeņa pārvaldības darbinieki. izglītība šeit ir galvenais priekšnosacījums. Protams, mums jādomā par e, pētniecību, jauninājumiem un izglītību visu kopā. Jūs e, teicāt, ka jāskatās uz e, rūpniecības nozarēm. Ja jūs raugāties uz pamatprogrammu septīto, tad tas ir vairāk par ražošanu, jo mēs mūsu prātos joprojām esam ražošanas sabiedrība. Mēs nedomājam, ka jāmainās ekonomikā. Uh, un um, mēs nedomājam par investēšanu. Uh, jā, citos lietās mēs investējam um, vecās, vecmodīgās uh, nozerēs. Es tikko atgriezos no Ņujorkas, kur mēs pētījām uh, datorspēļu nozari, kura ASV ir šobrīd lielāka nekā filmu nozara, un tā nodarbina vairāk cilvēku, un investori uh, Eh, investē pat līdz pusmiljardam šajā nozarē. Tā nav daļa no mūsu stratēģijas, kā izkļūt no krīzes. Mēs eh, neveidojam uh, pētījumu šajā jomā, kā šeit radīt darba vietas. Tātad mums, mūsu mentalitāte ir jāpāriet no ražošanas sabiedrības uz zināšanu sabiedrību. Visbeidzot par sievietēm. Ja mēs raugāmies uz zaļo sektoru, šodien 80% zaļo, pro, zaļajā sektorā nodarbināto ir vīrieši, un uh, aprūpas sektorā savukārt 90% ir sievieši, un mums ir aizvien pieaugoša algu atšķirības starp vīriešiem un sievietēm Eiropā. Un mēs uh, sieviešu komitejā domājam, ka varbūt varētu uh, šo krīzi izmantot, lai samazinātu šo algu atšķirību. Paldies! Euh, merci, je conclurai pas, donc, puisque euh, il faut quand même. Nu, es euh, domāju, ka mūsu viesiem vajadzētu, viesiem varētu dot atļauju um, atbildēt. Uh, sākumā Marija Rodrīgas uh, runāja par Eiropas instrumentus ilgtermiņā un finanšu instrumentus, kas ir nesies nepieciešami. Nu, kas tad vēl? Uh, Ko vēl var darīt Eiropas līmenī, lai nodrošinātu to, lai rīt būtu izaugsme, kas būtu kas radītu arī investīcijas, kas radītu darba vietas. Nākošais jautājums par uzticību. Manā skatījumā viena no kļūdām, kur Eiropas Savienība ir izdarījusi pārvaldot šo krīzi, tas, protams, ir ļoti sarežģīti, tas ir e, šī uzticības koncepta neizmantošana. Atcerieties! Es visu laiku šo argumentu izmantoju. 2008. gada martā IVF parād, norāda uz to, ka Eiropas Savienība varētu nonākt recesijā. Un tas ir brīdis, kad Vācijā jums ir šī pirmā trimestra skaitļi 2008. gadam un redzam, ka samazinās automobiļu sektorā pārdošanas skaitļi. Nu, taču nav jābūt gudriniekam, lai saprastu, ka kaut kas tā īsti labi neattīstās. Es toreiz uh, strādāju ekonomikas monetārajā komitejā Lagārda, kas kundze man zvanīja Trišē, kungs zvanīja Almūņa, Junkar kunga. Es jums zvēru, ka tas ir tā. Uh, Un viņi teica, ka tie ir Amerikas skaitļi un uh, tos uh, ietekmē skaitļi uh, Amerikas tirgu. Mūsu skaitļi lieliski. Tie skaitļi tie, ko jūs redzat, nav adaptēti. Un kādēļ viņi tā teica? Tādēļ, ka bija šīs bailes, ka cilvēki zaudēs uh, uzticību un vairs nepatērēs. Un tā vietā, lai uzrautītu piedēlknes un teica, uh, teiktu, jāsāk darboties visi, uh, tā kā dziesmjā dzirdēja, nu viss ir lieliski cienījumā Marķīs kundze. Mēs kļūdījāmies pārvaldot šo krīzi. Un jums ir taisnība, ka ir jāstrādā šo nedrošības un uzticības zaudēšanas uh, sektoru, ar to jāstrādā. Un, un no šīs pēcpusdienas var izdarīt secinājumu, ka uh, stratēģijas pārvaldība iziešanai no krīzes, pretēji tam, ko teica Eiropadomi, ir jābūt ļoti piesardzīgiem un ka jāpatērē savādāk attiecībā uz tiem izaicinājumiem, kāda ir saistība ar parādiem un ar um, moratoriju um, izaugsmas un stabilitātes paktam, cik tālu esam šajā sarežģītajā uh, periodā kā Eiropas Savienība. Un vēl par iekšējo tirgu. Manā skatījumā, kad uh, Mario Monti izteiks savu priekš, respektīvi, kad viņš par to runāja, es biju ļoti entuziastiski. Un jo vairāk dzirdu par to dokumentu, jo vairāk bažos. Jo, um, ja rīt uh, fiskālā evolūcija būs, bet tā nav tikai vienīgā lieta. Aktuālajā situācijā iekšējā tirgus harmonizācijas uh, trūkums un visas fiskālās uh, sistēmas harmonizācijas trūkums ir destruktīvs visā iekšējā tirgu. Un uh, Montija kungs uh, ir uh, runājis par to, un es domāju, ka tas patiesi var radīt bažas. Nu, un tagad par Boloņas procesu. Priekšsādātāja kungs, mēs varētu turpināt darbu angļu valodā. Nē, bet mums vēl ir 5 minūtes, tulks strādās vēl 5 minūtes. Tātad par Boloņas procesu. Šis parlaments izglītības komitejā ir pievērsies šim jautājumam. Zinu, ka Francijā pētniecības sektorā ir daudzi jautājumi par šī procesa turpināšanos un par to, ka universitātes saskars ar grūtībām nevis attīstās un ir šī nu, tāda kolektīvā inteliģence. Dažkārt atgriežamies burtiski tā kā viduslaikos. Uh, Es zinu, ka tie, kas labi mm, pārzina šo sižeti, to zina, kā es varētu reaģēt šajā situācijā. Vai jūs varētu lūdzu atbildēt, lūdzu pētieties pēc iespējas drīzāk, jo mums ir vēl 5 minūtes ar tulkiem. Par nodokļu politiku es varbūt pārāk īsi izteicos. Es piekrītu jums, ka mums ir divas problēmas. Viena ir pavirzīt uh, nodokļu politiku vienā virzienā, bet otrkārt varbūt ne harmonizēt, bet satuvināt uh, nodokļu jautājumus. Tā ir problēma iekšējā tirgu, demografiskās problēmas, kā mēs varam tās uh, risināt, nezaudējot demografisko potenciālu. Ir Uh, metodas, kā samazināt uh, to cilvēku skaitu, kas pamat skolu. Otrkārt, mēs varam um, veicināt mobilitāti un arī imigrācija ir izcinājums. Runājot par Boloņu, man jāpiekrīt, ka līdz šim Boloņa ir palīdzējusi standartizēt izglītību Eiropā, bet uh, tā nespēja veicināt mobilitāti. Tātad šeit kaut kas ir nepareizi. Man bija iespēja vadīt Erasmus augstu līmeņu grupu komisijā, un mums ir eh, jādod iespēja Erasmus izplatīties, mums ir jāveicina personīga attīstība studentu vidū. Trešā problēma. Mums ir šis te, šī plaisa starp augsti kvalificēto darba spēku, aizvien vairāk jauniešiem ir augstas prasmes līmenis, bet Eh, tad šīs darbvietas nav tik prasmju prasīgas. Tātad mums ir jāpārstrukturē uh, eh, darbinieki vai darba vietas. Uh, un kā mēs to varam izdarīt? Šeit mūža izglītība ir ļoti būtiska, bet es piekrītu, ka šeit ir arī uzticēšanās problēma. Kā mēs varam veicot uzticēšanos? Un es uzskatu, ka tagadējā situācijā vienīgais veids, kā veicināt uzticēšanos, ir veidot jaunu saikni starp valsts iejaukšanos un privāto iniciatīvu. Valstīm šeit ir reāla atbildība, lai radītu iespējas valsts iepirkumā ar jauniem standartiem, sniedzot finanšu līdzekļus Un tad mums ir vajadzīga privātā iniciatīva, bet situācija ir tāda, ka mēs uh, nevaram paļauties tikai uz privāto iniciatīvu. Un tāpēc mums ir jāsaskaņo politikas, kas nav koordinētas. Un tas ir dīvaini, ka nav izdevies rūpniecībā un izglītībā un uh, jauninājumos un pētniecībā koordinēt politikas. Tās ir atdalītas politikas visās dalību valstīs ar dažiem izņēmumiem. Un šī nav tāda lieta 2020. Eh, gada stratēģijā. Un tas arī ir viss. Izteicos īsi. Paldies. To, uh, continue in English, Annie. Only say a few words. Um